Buenos días. Sveicināti visi. Un lūdzu jūsu uzmanību. Mēs um, šajās pāris dienās strādāsim ar ļoti noslogo darba kārtību Lībija komitejā. Tā skaitā būs koordinators sanāksim pēc rītdienas um, rīta sēdes, un tāpēc sāksim ar darba kārtību pieņemšanu. Pirmkārt, mēs esam saņēmuši pieteikumu grozīt um, darbkārtības projektu, bet tas ir jāapstiprina komitē. Pirmais punkts. Darbkārtības grozījumi ir sekojošie. Pirmkārt, astoto punktu atlikt uz vēlāku laiku. Astotais punkts attiecas uz ziņojumu par Rumānijas sadarbības un pārbaudas mehānismu. Un mēs esam eh, iesnie, eh, saņēmuši pieteikumus par Makovejas ziņojumu. Eh, šis punkts tiktu pievienots. Tālāk ceturtais punkts. Eirodak ir pārcelts tiek aicināts to pārcelt. Por favor, señor Díaz de Mera. Díaz de Mera, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, dzirdēju, ka jūs sakāt, ka ceturtais punkts eh, tiks skatīts pēc deviņiem. Es nevaru tam piekrist, jo man ir citi pienākumi. Un es gribētu runāt tajā kārtībā, kas ir noteikta. Iepriekš saskaņā ar reglamenta punktu 539 Dievs Demerakungs eh, pieteikums uz eh, atlikšanu attiecas tikai uz eh, Makovejas ziņojumu prezentāciju. Tas ir tikai Makoveja ziņojumu uz Makovejas ziņojumu, un jūsu punkts paliek darba kārtībā kā paredzēts. Ja es arī pabeigt informāciju par ieteikumiem, atsaucos uz maks, eh, septīto punktu Makintāra ziņojumu, kas tiek pārcelts uz pulksten sešpadsmitiem. Tālāk 33. 34. punkts. Referents, eh, lū, referente lūdz tos pārcelt. Cet, 40. punkts pārcelts uz vēlāku sanāksmi. Tie ir ieteikumi pēc referentu lūguma. Lūdzu, Fordas kundze, jums ir reglamenta jautājums. Eh, Vai jūs varat paskaidrot, kad, eh, uz kuru laiku ir atcelts Eirodaka punkts? Es teicu, ka tikai Makovejs ziņojums eh, pēc devītā punkta, kas, eh, kas <clears throat> tiks skatīts 12.20. Maties, kundze. Makovejas eh, punkts būs cikos priekšsēdētāji, vai eh, to drīzāk nevarētu skatīt pēcpusdienā? Vai to drīzāk nevarētu skatīt pēcpusdienā? Mikro, mikro. Ir runa tikai par prezentāciju sarunu stāvoklim attiecībā uz Makovi ziņojumu. Makoveitas ziņojums, tas ir par iesal, līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju. Ne ir vairāki Makovejas ziņojumi. Tas par iesaldēšanu un konfiskāciju. Makovejas kundzes ieteikums bija iekļaut šo punktu šajā sēdē. Ieteikums numur divi par grozījumiem darba kārtībai, tas ir iekļaut Makovejas jautājumu par iesaldēšanu un konfiskāciju darba kārtībā. Jā, es saprotu, bet vai to varētu skatīt pēcpusdienā? Pēcpusdienā man šķiet, ka. Makoveja to pie, e, gribēja iekļaut rīta sēdē, Bet eiro Daka, tas ir otrais ziņojums no Makovejas, tiktu pārcelts pēc devītā punkta. Jā, bet vai mēs varam iesaldēšanu konfiskāciju skatīt pēcpusdienā? Vai mēs varam to pārcelt uz pēcpusdienu? La possibilité ir iespējams to skatīt 18.15. Un balsojums būs rīt no rīta balsojums eh, par Makovejas ziņojumu. Un, lai varētu sagatavot balsošanas listes, būtu labāk, ja diskusija notiktu eh, šorīt, no rīta, lai varētu sagatavot balsošanas liste. Vai nav iespēja to ielikt pēcpusdienā mazliet agrākā? C'est pas. On verra, on verra. On va voir la possibilité, on va voir. Redzēsim, kādas mums ir iespējas. Bet katrā ziņā ir jāpieņem lēmums par to, vai šis punkts tiek iekļauts vai nē, jo tas ir ieteikums. Vēberskons, priekšsēdētāji, es jau vakar vairāk kārtīgi paudu savu neizpratni par šo divu dienu darbu kārtību. Tas attiecas netik daudz uz rītdienu kā uz šodienu. Ar e, darba kārtības punktiem, kas pēkšņi speldē no neskurienes, ko neprasīja ne koordinatori, ne komisija, un darba kārtības projektā, ko mēs saņēmām pagājušā nedēļā, tas bija punkts, kas būtu apstiprināms diskusija par Makoveju ziņojumu. E, sadaļā ir apstiprināms. Pa to laiku mēs saņemam no tā vāreša, no um, Holmaģeres pieteikumus skatīt kompromisu grozījumus, jo visas politiskās grupas uh, E, nav mierā ar šo ziņojumu, un tas, kas notiek šobrīd, ir vēl neskaidrāks un mosinošāks. Vai mēs varētu e, vienoties par darba kārtību, jo mums visiem ir arī citi, e, citi pienākumi. Kas šis ir par darba laiku komitejā? Vēvers kundze. Man ir jāpieturas pie noteikumiem. Jā, grupa vai referents piedāvā um, atlikt uz vēlāku laiku. Es to eh, ziņoju komiteju, atvainojos priekšsēdētāji, bet citās komitejās parlamentā. Eh, darba kārtība tiek sagatavot kopā ar koordinatoriem un visi zina, par ko mēs runāsim. Tā tas ir arī šeit. Jūs to ļoti labi zināt. Mums ir koordinatoru sanāksmes, mēs apspriežam ik vienu jautājumu ļoti rūpīgi. Jūs zināt, ka šī ir viss, visnodarbinātākā parlamenta komiteja un gadās dažkārt, ka e, referents vai kāda grupa iesaka pārlikt uz vēlāku laiku. Priekšsēdētāji, ja mēs uzsākam šo diskusiju, e, Vēbers kundze, es vadu sanāksmi. Ja jūs iebilstat, mēs varam likt uz grozījumu, eh, likt uz balsojumu šo grozījumu un redzēt, vai grozījumi tiek pieņemti vai nē. Šos grozījumus mm, piedāvā, gribu atgādināt. Tie tika piedāvāti mm, pirms pāris dienām. Your agenda was sent three weeks ago. Three weeks ago. Pirms trim nedēļām man saka, tika uh, eh, sagatavot darba kārtību. Ja ir grozījumi, kas ir jāpieņem, tad tāpēc, ka to ir lūguši referenti. Tādā gadījumā balsosim, vai mēs pieņemam vai nepieņemam šo darba kārtību. Liekam uz balsošanu, par to ir runa. Actually... Vai jūs varētu atbildēt uz jautājumu, vai mums būs diskusija par piedāvātajiem kompromisu grozījumiem par Makovejas ziņojumu par konfiskāciju, lai visi var saprast, par kur Makoveju mēs runājam, jo šeit ir tik daudz Makovejas ziņojumu. Vai mums būs diskusijas? Neesmu ēnu referenti, bet es atbalstu uh, kā sacīja Vēberskundze, Makovejas ziņojumā par konfiskāciju. Jūsu jaunajā darba kārtībā ir rakstīts iespējams skatīsim. Jā, par to ir runa. Tā, saturpina priekšsēdētājs, tā tas tika piedāvāts. Latfordas kundze, man jums ir šis gadījums vienkārši jāprezentē un jāziņo, bet. Ja mēs eh, lēmjam par Makoveju ziņojumu, mēs to varētu skatīt eh, šobrīd, ja atliekam uz vēlāku laiku astoto punktu, kas ir ziņojums par Rumāniju. Ja mēs skatām vēlāk Rumāniju, tad mums ir laiks skatīt šo jautājumu, bet par to ir jāizlemj. Es vienkārši piedāvāju punktu, kuru mēs liekam uz balsošanu, un tad redzēsim, vai jūs pieņemat vai nepieņemat grozījumus darba kārtībā. This is, this is Tādā veidā mēs strādājam. If I am conveyed the message ja es saņemu vēstījumu, kas ir komitejai jāziņo par darba kārtības grozījumiem, tad jums ir jāpieņem lēmums. Vai jūs piekrītat atcelt uz vēlāk vai astoto punktu ziņojumu par Rumāniju? Piekrītat. Tagad otra lieta. Iekļaut Makoveju šorīt. Vai mēs varam skatīt 11. Makovejas ziņojumu, jo mēs esam atlikuši uh, astoto punktu uz vēlāku laiku. Vai jūs piekrītat iekļautam Makovejas eh, ziņojumu skatīt 11. Jā, labi, tad mēs esam vienojušies un skat, ejam pie nākošajiem punktiem. Septītais punkts. Pārējie tiek atlikti uz vēlāku laiku, tāpēc, ka tā ir lūguši referenti. Un Tagad mēs mēģināsim iekļa, iekļaut Makovejas eh, ziņojumu par līdzekļu iesaldēšanu eh, šorīt darba kārtībā. Tālāk paziņojumi referenti iecelšanas. Džudita Sargentīnī, referente priekšlikumam par direktīvu par uh, finanšu sistēmas izmantošana naudas atmazgāšanas eh, nolūkos. Judīta Sargentīni referenta. Abi ziņojumi un par finanšu sistēmām. Abos gadījumos referenti ir Sargentīni. Ja neviens neiebilst. Tālāk protokoli sanāksmēm, kas ir piedāvāts apstiprināšanai. Ja neviens neiebilst, tos mēs apstiprinām. Un tagad mēs varam beidzot pāriet pie pirmā eh, darba kārtības punkta, būtiskā punkta, kas ir ceturtais pašreizējais stāvoklis iestāžu sarunās par likumdošanas procedūrām. Mums ir Dijas Demēras ziņojums pirmkārt par vīzām šķērsojot ārējo robežu tālāk Antelnesku ziņojums eh, piekļuve advokātam un Gijomas ziņojums pār standartiem procedūrām dalībvalstīs, lai piešķirtu vai atceltu starptautisko aizsardzību. Un dosim vārdu referentiem, kuri prezentēs eh, pašreizējo sarunu stāvokli. Dievs, Demēra kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu par situācijas saistībā ar, ar regulus grozījumu eh, numur 5, 3, 5, 9. un runāšu par regulu, kas ir viegls pēc formas un spēcīgs pēc satura. Gribu pateikt priekšsēdētāji, ka e, padomas priekšlikumi un attieksmi, kas ir pausti ar šo dokumentu, nav pieņemami, nav ciešami, likumīgi, aizskaroši parlamentam, pauž necieņu parlamentam un neņem vērā iepriekšējo prezidentūru sacīto. Šorīt es gribētu kopā ar visiem Libe kolēģiem izklāstīt stāvokli, kā, kādā ir šis likumdošanas priekšlikums pēc pēdējiem noteikumiem. E, un konkrēti, tā, jo, sakoties jaunai prez, e, prezidentūrai. Pēc tam, kad tika saņemta precīza informācija par pašreizējo situāciju un kā turpināt sarunu mandātu, kas man tika piešķirts no Lībe komitejas puses, e, bija vairākas epizodes saistībā ar šī ziņojuma e, apspriešanu decembrī un janvārī, kad tas tika izņemts no darba kārtības. Mēs praktiski jau bijām eh, gatavi panākt vienošanos ar padomu saistībā eh, uz savstarpīgumu jautājumu. Un balstoties uz izpildu eh, aktu un deleģēto aktu izmantošanu. Bet visbeidzot, tā kā nebija, netika panāktā vienprātība, padome izlēma izņemt šo jautājumu no savas darba kārtības. Mainoties scenārijam šādā veidā, mēs ar kolēģiem uzskatījām, ka mums būtu jārīkojas tāpat. Un tas parādīja bīstamā veidā padomas attieksmi šajā dosjē, ņemot par atsauci decembrī apspro, apspriesto dokumentu kur bija norādītas vienošanās, kas panākts ar iepriekšējām prezidentūrām, pēdējā brīdī dažas valstis apliecināja savu, e, savu nepiekrišanu vairākos aspektos, ne tikai uz e, savstarpību guma mehānismu, bet arī uz atcelšanas mehānismu, kas tika apspriests iepriekš. Un šis pēdējais jautājums tika apspriests jūnijā Dānijas prezidentūras laikā. Ne, nepastāvot uh, uh, vienprātībai un nepanākot nolīgumu, īrijas prezidentūra sasauca sanāksmi, kurā tika lemts par jaunu procedūru e, procedūru savstarpīgumu mehānismam, un tika lemts pavisam atšķirīgi nekā tika nolēmts iepriekš, neņemot vērā Kīpras prezidentūras laikā noņemto. Un šeit ir runa par automātisku ieviešanu, automātiski tas ir vienkārši tāds, tāds uh, izteiksmes veids, jo automātisms Eh, šeit eh, vienkārši kļūst automātisks eh, pēc četru gadu sarunām. Šo priekšlikumu noraidīja gan parlaments, gan komisija. Saskaroties ar šo situāciju, prezidentūra mēģināja panākt jaunu vienošanos piemēram, savstarpīgumā ziņā atsaukties uz decembrī nolemto un atcelšanas ziņā, pārtraukšanas ziņā atsaukt jebkuru konkrētu atsauci procentu ziņā. Un e, noteikt sešu mēnešu termiņu. E, prezidentūra domā kā būs panākusi vienošanos un ka mēs varētu gūt atbalstu. Un mums eh, tomēr šī jaunā nodoma deklarācija ir nepieņemama. Parlaments ir plaši strādājis, mierīgi, konstruktīvi pie šiem jautājumiem, un mēs esam dziļi vīlušies saskaroties ar padomes um, nostājas maiņu un nespēja panākt jebkuru vienošanos. Priekšlikums tika piedāvāts 11. gada maijā, ir pagājis 21 darba mēnesis četru prezidentūru laikā - Poļu, Dāņu, Kipru, eh, Kipras un šobrīd īrijas. Mums ir notikuši daudzi trilogi. Eh, ēnu referentu sanāksmes, tehniskās sanāksmes, eh, asistentu līm, sanāksmes ļoti daudzas sanāksmes ar parlamentu juridisko dienestu, ar Lībe komitejas sekretariātu. Un tam visam ir jāpievieno vēl sanāksme, kas man notika ar komisāru Malmstrēmu iepriekšējā plenāra sesijā, kā arī vēstuli, kuru mēs nosūtī, nosūtījām komisārai Malmstrēmai prezidentūrai un dalībvalstīm, un ko bija parakstījuši visi ēnu referenti. Es domāju, ka manis sacītais runā pats par sevi Tas apliecina ne tikai mūsu, pūl, eh, eh, apliecina mūsu eh, pūliņus panākt apmierinošu vienošanos visām pusēm. Es varu piekrist, ka mēs te vienmēr esam ar komisiju bijuši viensprāts, bet tomēr nav nekādu šaubu, ka komisija ir rīkojusies koherenti un vai vismaz mēs zinām, kādas ir mūsu nostājas komisija un mums. Diemžēl mēs to pašu nevaram pateikt par ko, padomi, kur nostājas ir bijušas mainīgas un pretrunīgas. Tas, kas tika nolēmts Dānijas prezidentūras laikā, vairs nav spēkā Kipras prezidentūras laikā, tas, kas tika nolēmts Kipras prezidentūras laikā, vairs nav spēkā Īrijas prezidentūras laikā. Kā vakar sacījām, eh, Eh, sacīja viena no kolēģiem, tiek domāts, ka mēs esam nobriedušāki, ka mēs eh, pieņemam eh, lēmumus Eiropas interesēs, bet padomes attieksme norāda pretējo. Mēs nesaprotam, ka no vienas puses tiek sacīts, ka tiek izprast, cik nozīmīgs ir savstarpīgums, un no otras puses tiek piedāvāti pilnīgi nepieņemam priekšteikumi Es kā pretrunīgumu piemēru gribētu sacīt sekojošo. 3a punkts, ko pieņem padome. Norāda, visas, visām dalībvalstīm ir jāreaģē kopīgi, sniedzot vienotu atbildi situācijai, kas ietekmē Eiropas Savienību kopumā un kas 3b. Pilns vīzu savstarpīgums ir Eiropas Savienības mērķis, kas ir jāveicina proaktīvā veidā ar trešajām valstīm, uzlabojot ticamību, kā arī ārlietu politikas e, konsekvenci. Kā var to piedāvāt pēc tam, prezentējot ironiski automātismu, Eh, kas eh, tiek atvasināts uz četriem gadiem, kā sacīja Renāte Vēbere, eh, praktiski tik ilgi, cik ilgst komisijas mandāts. Un pēc tam turpina padomēji piešķirtās pilnvaras attiecībā uz savu starpīgu mehānismu, ņemot vērā to, cik jūtīgs ir šis mehānisms šie mehānismi eh, dalībvalstīm attiecas uz eh, attiecas uz dalībvalstīm Schengenes telpas ietvaros un Eiropas Savienībā. Mēs visi varējām piekrist tam, cik eh, svarīgs un delikāts ir ziņojums saturs mums ir jāapzinās, kā tas ietekmē ne tikai dalībvalstis, bet arī pārējās institūcijas un ir tīpaši Eiropas parlamentu. Nedrīkst aizmirst to, ka mēs esam līdz likumdevēji un nepieņemsim to, ka mēs tiekam izslēgti no likumdošanas darbu, ko mums ir eh, piešķīris Lisabonas līgums. Eh, Padomis nostāja izslēdz parlamentu, it kā šis jautājums uz mums neatiektos. Saskaroties ar šādu situāciju, vakar pēcpusdienā notika eh, ēnu referentu sanāksme, kad mēs piedāvājām komisijas kolēģiem balsojumu noturēt 22. martā. Un mēs aicinājām sagatavot jaunu vienošanos, kas atspoguļotu parlamenta tik daudzas reizes pausto nostāju. Lai atspoguļotu līdztiesību un starpinstitūciju sadarbību. Un E, priekšsēdētāji, paužu nožēlu to, ka padome nāk klajā ar priekšlikumu, kas ir nelikumīgs. Es nesaku domājams nelikumīgs, bet vienkārši nelegāls un aizskarošs parlamentam. Un vēlos to pateikt skaidri. Mēs pārskatīsim jautājumu par uh, atcelšanu atlikšanu, lai varētu to saistīt. Lai saistītu vārdus ar darbiem, tas ir no manas puses viss. Priekšsēdētāji, paldies! Dievs Demēra kungs, jūsu uzstāšanās bija tiešām um, iespaidīga. Un uh, šī ir situācija, kādā uh, atrodas sarunas debatēm. Nebūtu jāparedz, bet eh, ēnu referenti Tāņa eh, Fajona grib izteikties eh, un došu jums vārdu tagad. Ainos Prišķivīni. Paldies. Es vēlos pateikties referentam par viņa pacietību un izturību. Mēs tiešām centāmies nonākt pie secinājuma. Mums eh, neizdevās tomēr panākt kompromisu ar Irijas prezidentūru, un eh, mans eh, kolēģis nu pat kā paskaidroja, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Un mēs nevaram pieļaut šādu situāciju. Šķiet, ka viņi nav uzticami partneri un viņi mūs neuzsver nopietni, un problēma ir tāda, ka mums ir dažādi, dažāda izpratne par eh, šo dokumentu un parlamentā. Mums ir solidaritāte dalībvalstu vidū. Liekas, ka dalībvalsts tomēr nevēlas panākt šādu Eiropas eh, līmeni. Mēs vairāk kārt esam uzsvēruši to, ka apstākļi tam, lai notiktu nu, pieņemšana ir ļoti skaidri. Notiktu nu, pieņemšana ir ļoti skaidri. Tomēr nevajadzētu izmantot to e, savu mērķu sasniegšanai. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā sakarā. Mums ir bijusi tiešām negatīva pieredze, ir jābūt uzmanīgiem, vadot e, sarunas ar e, padomu un prezidentūru, jo šī ir ļoti jūtīgi jautājumi. Un mums vajadzētu arī atcerēties, e, ka vairākās valstīs eh, tuvojas vēlēšanas, un mums eh, nevajadzētu eh, ļaut sevi šantažēt. Runa ir par vīzām. Mārta beigās risināsies balsojums. Un man būs jāpā, jāpārdomā vairāk punkti ļoti uzmanīgi. Ja dalībvalstis nepieturēsies pie nolīgumiem, tad uh, kompromisi, kādi jau ir uh, panākti, neturēsies, un mums atkal nāksies uh, diskutēt. Tagad uh, nākamais runātājs. Paldies, es vēlējos uh, teikt, ka ļoti reti parlamentā notiek uh, tā, ka mums ir konsens par kādu jautājumu, un man ir jāsaka, ka par šo jautājumu mēs pilnīgi noteikti esam panākuši konsensu. Un tas ir tāpēc, ka ir veikts eh, ļoti uh, labs uh, darbs, ko ir veicis uh, Dievs Demeres kungs. Vakardien mēs vienojāmies uh, pilnībā atbalstīt viņai ieskrito pozīciju, tāpēc, ka tik tiešām ir pilnīgi nepieņemami, ka padomu uzvedas šādā veidā un ka mēs attiecīgi nereaģējam. Paldies! Mrs. Danuka. Žanaks kundze. Jā, arī es vēlos pateikties eh, Diežda Mērs eh, kungam par viņa viedokli, vēlos viņu atbalstīt. Arī mūsu grupa nebija apmierināta ar kompromisu, ar atcelšanas mehānismu. Līdz ar to mēs eh, atturējāmies orientējošajā balsējumā, un tagad mēs redzam, ka šie kompromisi īstenībā nestrādāja. Mums ir jāatgriežas pie Mums ir jāstiprina mūsu pozīcija, jādomā par daudziem aktiem, Mums martā ir jābalso un. Un tad visi uh, ēnu referenti arī pilnībā atbalsta šo ziņojumu. Paldies! Un tagad Ernsts Skundze. Paldies! Vakardien uh, mūsu birojā bija sanāksme un skaidri tika norādīts par to, kā mums vajadzētu rīkoties, un es vēlos uh, uzsvērt, ka referentam, ka mēs e, jūs atbalstām. Atbalstām jūsu priekšlikumu. Un tas ir milzīgs e, skandāls, un mums e, tiešām nebija skaidrs, ko darīt, kad mēs izdzirdējām padomas viedokli, kā reaģēt. Viņi ierosināja piecus gadus, parlaments balsoja citādāk, un arī Komisijai ir cits viedoklis. Daži vēlās šo apsējus aspektu, bet citi nē. Un jautājums ir par to, eh, kā mums prognozēt, un mums tas ir jāatzīst. Un ja mēs eh, turpināsim tādā veidā, tad, tad eh, tam būs arī ietekme uz visiem Schengenes dokumentiem par visu, par ko ir spriests. Mēs jau atkal nonākam pie liela mūri, tā var teikt. Es nedomāju, ka mēs varam strādāt tādā veidā. Mums ir vienkārši skaidri jāpasaka, ka mēs neredzam šeit nekādu citu iespēju. Mēs jau pusotru gadu strādājam pie šī dokumenta. Mums ir bijis priekšlikums, un ir skaidrs, ka šādā veidā turpināt nevar. Paldies visiem ēnu referentiem. Paldies eh, referentiem. Viņi ir ļoti skaidri pauduši savu eh, pozīciju, un tā ir galēja. Tātad spriedums eh, par šo lietu ir skaidrs, jo tiešām um, ret, ret, ret, ret, ret veiksmīgs konsens. Un attiecībā uz nākamo punktu es iesaku izteikties īsi, tāpēc, ka mums tad ir jāievēro noteiktais laiks. Tagad Antonesko kungs izteiksies par savu ziņojumu par piekļuvi advokātam tiesas procesā. Antonesko kundze. Paldies. Es pavisam īsi izteikšos. No sākuma atgādināšu kolēģiem, ka direktīvas projekts eh, parlamentā tā mērķis ir Mm, iedibināt eh, minimālos eh, standārtus visā Eiropas Savienībā, lai visiem būtu tiesības eh, uz advokātu un būtu iespējams komunicēt ar trešajām pusēm, kā ar konsulāro iestādi vai arī ar darba devēju vai kādu radinieku. Mēs par to jūlijā balsojām un padome ir izstrādājusi kopēju pieeju 20. jūlijā pagājušajā gadā septembrī sākās eh, sarunas ar padomi. Kīpras prezidentūras ietvaros eh, mums bija trīs eh, trilogi un vairākas sanāksmes ar ēnu referentiem, kā arī vairākas tehniskās sanāksmes. Un Kīpras prezidentūras ietvaros mēs nevarējām panākt vienošanos. Janvārī atsākām sarunas ar īrijas prezidentūru, un mums ir bijuši divi uh, dialogi. Otrais risinājās vakardien, un bija arī vairākas eh, sanāksmes ar ēnu referentiem, kā arī vairākas tehniskās sanāksmes. Vēlos eh, teikt, eh, ka par visiem pantiem noteikti diskusijas, protams, ir bijušas spraigas diskusijas, un ir jāsaka, ka tās ir bijušas arī konstruktīvas, tāpēc, ka ir panākts svarīgs progress. Neaizmirsīsim to, ka parlamenta sākotnējā pozīcija bija atšķirīga, pilnīgi atšķirīga no padomas sākotnējās pozīcijas, un mēs panāksim kompromisu uh, par vairākiem jautājumiem, bet tajā pašā laikā ir arī atšķirīgi viedokļi, atšķirīgas pozīcijas atšķirībā uz eh, konkrētiem aspektiem. Un vēlos arī pateikties ēnu referentiem, tāpēc, ka viņi visi ir eh, ļoti citīgi strādājuši pie šī eh, ziņojuma. Paldies arī darbiniekiem, ir milzīgs informācijas uh, daudzums, un tā ir sensitīvā informācija, un arī šī ziņojuma nozīmība ir ļoti augsta. Un vēlos arī teikt, eh, ka mums ir izdevies ļoti labi sastrādāties eh, šeit parlamentā. Tik tiešām ceru, ka nākotnē viss tikai vēl labāk veidosies uz priekšu izdosies panākt vienošanās ar padomu, bet šobrīd tāda ir situācija, un es detaļās tālāk neiedziļināšos, jo jūs sakāt, ka mums nav daudz laika. Man nebūs uh, uh detalizēta prezentācija par visiem ziņojuma uh, pantiem, tomēr esmu gatava atbildēt visiem jautājumiem vai sniegt kādus paskaidrojumus, kādu vēlas kolēģi. Paldies! Paldies, Antonisko kundze, vai kāds ēnu referents vēlas komentēt? Latvārs kundze. Es tikai vēlos eh, teikt, eh, ka Antonesko kundze, manuprāt, ir eh, izcili strādājusi. Šis ziņojums ir ļoti visatverošs, un es ļoti uzticos tam, kā viņa vada sarunas, un es e, tiešām um, atbalstu viņu un arī atbalstu no sasekretārāt puses. Paldies, līdz ar to dodam vārdu Gijām kundzēm. par starptautisko aizsardzību ziņojums. Es izteikšos īsi priekšsēdētāji. Mm, gribu norādīt, ka šī ziņojuma sakarā notikuši septiņi trilogi, pēdējais notika 17. decembrī pagājušajā gadā, un kā parasti mēs esam uh, pie noteikumu, ka nekas nav apstiprināts, kamēr viss nav apstiprināts, bet eh, mēs mēģinām respektēt un ceru, ka izdosies mums respektēt eh, līdzsvaru stratēģiju, kuru mēs esam veicinājuši vienlaicīgi gan par E, procedūru kvalitāti, par procesu efektivitāti, lēmumu pieņemšanā kopumā un, un e, politiskai uzraudzībai, citiem vārdiem sakot, tāda stratēģija, kas piemērota personām, kuras lūdz starptautisko aizsardzību un dalību valstu vajadzībām un kas e, respektē to garu, kādā šī direktīva ir sagatavota. Tomēr Divas sarunas ir samērā sarežģītas par diviem pantiem, par 24. Um, spīdzināšanas upuri un 25. nepavadītie nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadītāju. Un īpaši izturēšanās, kas ir jāparādz šīm iedzīvotāju grupām, kuras lūdz starptautisko aizsardzību. Tā tad jautājums, kas ir mūsu priekšā, neieslīkstot likumdošanas detaļās, ir vai šīs īpašās grupas var izmantot tādu izstarošanos procesuālā ziņā, kas atbilst viņu vajadzībām, un padomi ir jāsniedz uz šo jautājumu atbildi. Parlaments pēc pēdējā triloga prezentēja kolēgam. Eh, eh prezentēja jaunu tekstu īrijas prezidentūra ļoti nopietni izturs pret šo jautājumu un strādā pie šo abu pantu formulējuma, un mēs gaidām viņu priekšlikumus, kuri ceram atbildīs mūsu cerībām. Un šie teksti būs kvalitatīvi un efektīvi eh, direktīvā norādītajām interesētajām pusēm. Tomēr būtu grūti pamatot tādu pieju, kas neņemtu vērā adekvāto atbildi, kas ir sniedzama šīm abām personu eh, kategorijām, kas ir visvieglāk ievainojamās caur, eh, starp viegli ievainojamajām. Un šos jautājumus esam apsprieduši ar ēnu referentiem un ceram, ka varēsim organizēt trilogu, kas ceru būs pēdējais, lai varētu pabeigt sarunas par šo tekstu, kurš, kā jūs zināt, ir ļoti sarežģīts. Merci, merci, madame Guillaume. Paldies, Guillaume skundze. Vai ēnu referenti grib izteikties Rīkstroms skundze? Thank you very much. Paldies. No sākuma vēlos. Uh, ļoti pateikties eh, Silvijai, kur eh, ir ko vairākus mēnešus eh, citīgi strādājuši pie šī ļoti sarežģītā dokumenta. Visbeidzot, mēs redzam gaismu tuneļa galā. Garantēju to, ka pilnībā atbalstu darbu, kādu esat veikusi kā referente. Jo sevišķi attiecībā uz spīdzināšanas uh, upuriem uh, un nepavadītiem um, mazgadīgajiem. Tad attiecībā uz uh, šīm divām mm, neaizsargātajām iedzīvotāju grupām ir jāņem vērā tas, ka viņi ir viss neaizsargātākie cilvēki, kādi uh, atrodas Eiropas kontinentā, un es uh, pilnībā atbalstu uh, visus jūsu pūliņus un tik tiešām mudinu padomas prezidentūru uz, uzņem, uztvert nopietni. Uh, kā parlaments un komiteja mēs esam vienoti mūsu uh, pozīcijā un mums ir jāatbalsta referente. Un tad attiecībā uz uh, visu pakotni mēs uh, gandrīz vai esam panākuši risinājumu. Esam gandrīz uh, galā un mēs uh, esam to apsolījuši uh, Eiropas pusoņiem uh, jau kopš 99. gada un tiešām laiks uh, ir uh, pienācis un ir jābeidz darbs, bet es vēl ātrāk pavēs. Uh, Paldies eh, par jūsu paziņojumu. Ja neviens eh, cits ēnu referents nevēlas eh, izteikties par šo jautājumu, tad uzklausot informāciju par šiem trīs svarīgajiem dokumentiem, varam doties tālāk pie pietā darba kārtības punkta. Tātad pirmais Eiropas narkotika tirgu ziņojums. Uzklausīsim prezentāciju, kuru sniegs Wolfgangs Gets. Lūdzu. Viņš ir Eiropā smago noziegumu un organizās narkotiku uh, apkarošanas centra vadītājs. Viņi ir apvienojuši spēkus ar Eiropolu un viņi ir izstrādājuši visatvarošu analīzi attiecībā uz Eiropas narkotiku tirgu, attiecībā uz atkarībām, narkotiku tirzniecību. Uh, Un pēc eh, šīs eh, prezentācijas eh, mums būs laiks jautājumiem, komentāriem. Tas viss aizņem 45 minūtes kopā. Gecikunga prezentācija. Un pēc tam Ertinga kunga prezentācija. Viņš ir asistents. Viņš ir no Eiropola. Bet tagad Gecikungam tiks dots vārds. Lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs. Eh, tik tiešām eh, mums ir liels eh, gods šodien kopā ar saviem kolēģiem no Eiropola jūs iepazīstināt ar uh, uh, secinājumiem, kāda ir pirmajam Eiropas narkotiku tirgu ziņojumam. Un uh, MCD un Europol sadarbojas jau desmit gadus, un šajā laikā ir uh, sagatavotas kopīgas publikācijas. Šoreiz abas aģentūras ir izdarījušas eh, narkotiku tirgus stratēģisku analīzi. Eh, mūsu sadarbība eh, ļauj nodrošināt, ka Eiropas reakcija atbilst izaicinājumiem, kādi ir narkotiku tirgo. Uh, Pēdējos desmit gados pasaulē ir pieredzējusi globalizāciju un tehnoloģisko e, attīstību, un arī cilvēku dzīvesveids ir e, mainījies. Tāpēc arī ir mainījušies narkotiku lietošanas paradumi un e, narkotiku tirgus, un mūsu priekšlikumi ir jāpiemēro šai jaunajai realitātei. Ir e, pozitīvi, ja no pozitīvās puses ir jāvērtē tas, ka heroīna lietošana ir samazinājusies, tā tad e, nu, nav pamata apgalvojumam, ka narkotiku lietošana netiek apkarota, bet e, tagad stimulanti, piemēram, kokaīns un citi līdzīgi, citas līdzīgas vielas tiek lietotas, un arī cilvēki eh, iz, izvēlas eh, vienu narkotiku citas vietā atkarībā no cenas piedāvājuma un eh, priekšstata par to, kas ir labāks. Tāpēc mēs nevaram vairs pievērsties atsevišķām narkotikām, bet ir jāskatās kopā uz visu narkotiku tirgu. Uh, ja mēs skatām jaunās, jeb tā sauktās eh, legālās eh, narkotikas, tad šis ir viens no lielajiem eh, izaicinājumiem, jo šīs, šie legāli apreibinātāji parādās satraucošā ātrumā. Abas aģentūras 2012. gadā atklāja, ka tātad daudz e, šo vielu un tagad jau ir e, no 2005. gada jau ir apmēram 200 šādu vielu. E, Legālas narkotikas kļūst par globālu parādību. Nelegālās laboratorijās ražo vesels narkotiku kokteļus, kas satur vairākas vielas, un arvien pieauguši jauno cilvēku skaits eksperimentē ar šīm vielām, par kurām ļoti maz ir zināms. Internets arī ir uh, tāda uh, liela pārdošanas vieta. Tas nozīmē to, ka jaunā uh, narkotika tirdzniecība ir globāla un ļoti ātra. Uh, tika atklāti interneta veikali un apmēram 700 bija atklāti pagājušajā gadā, eh, kas eh, pārdod šīs eh, vielas klientiem Eiropas Savienībā. Nu, runājot par kaņepju bāzētajām narkotikām, ir tāda prakse ražot narkotiku uh, Eh, tuvu eh, tās gala lietotājiem. Eh, tātad marihuāna tiek audzēta gandrīz visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un nu, šādā veidā ražotā narkotika var būt vēl bīstamāka veselībai. Bet šī narkotiku ražošana Eiropā ir saistīta ar pieprasījumu, tātad uh, apmēram 2500 tonu eh, marihuānas tiek patērēta katru gadu, tātad apmēram 38 miljardi eiro. Eh, lielākais tirgus ir Itālijā, Spānijā un eh, Francijā. Un es tagad īsumā pastāstīšu par kokaīnu un citiem stimulantiem kā ekstasi un amfetamīnu. Uh, šīs narkotikas eh, ir eh, arī Eiropas tirgu. Eh, Kokaīns ir joprojām otrais visplašāk lietotais, tātad otrā, legālā, otrā nelegālā narkotika pēc marihuānas. Un šeit šī narkotika tiek ievesta no Ziemeļāfrikas, bet rodas arī jauni tranzīta ceļi Un mēs redzam, eh, ka arī eh, narkotirgoņi iestrādā kokaīnu eh, legālos produktos un tādā veidā ieved. Un arī Eiropas Savienībā atrodas laboratorijas Nīderlandē, mazāk Beļģijā, Polijā un Lietuvā sintētiskās narkotikas tiek ražotas no dažādām izaivielām, īpaši vien e, īpaši e, tādām, kam nav it kā tieši sakara ar e, narkotika ražošanu. Tātad, ja mēs redzam situāciju un savu rīcību pamatojam uz labiem datiem, tad mēs varam arī sasniegt rezultātus organizētā noziedzība investē līdzekļus jaunās metodēs un tehnoloģijās, bet mēs e, turpināsim šos draudus e, atklāt un pārliecināsimies, ka e, varam saulaicīgi rīkoties, lai novērstu narkotiku izplatību. Tomēr panākumi būs atkarīgi no tā, vai samazināsies gan pieprasījums, gan piedāvājums narkotikām. Un e, šie divi aspekti ir jāskata kopā. Es uzskatu, ka mm, ziņojums par Eiropas narkotiku tirgu ir labs piemērs, e, kā analīze var noteikt, e, kā analīze var noteikt Eh, ieteikt eh, labus eh, darbības, un es ceru uz tālāku sadarbību pie šī projekta. Paldies, Gecekungs, par uzstāšanos un par jūsu darbu, ko jūs darāt, pēti, pētot narkotika izplatību Eiropā. Tagad Eiropola pārstāvis. Paldies! Un es pateicos par to, ka Eiropol ir eh, iespēja eh, izteikties šeit. Un arī es gribētu atzīmēt, ka ir laba sadarbība ar Geitsa kungu pārstāvēto aģentūru. Eh, Eiropol vairāk skatās uz apslēpto lietas pusi, un ja to papildīt ar pieejamiem datiem, tad mēs iegūstam diezgan pilnīgu priekšstatu. Tā tad ir e, Eiropas Savienībā e, parādījušās 73 jaunas psihoaktīvas e, vielas un ir apmēram 2 miljoni ekstasi lietotāju nevienā eh, teritorijā nevar teikt, ka nav problēma ar narkotikām, tās ir pat lauka apvidos. Un um, tie, kas uh, pārdod narkotikas, arī nodarbojas ar izspiešanu, noziegumiem, arī slepkavībām, un arī narkomāni izdara noziegumus, lai varētu maksāt par narkotikām. Un uh, narkotiku uh, saistīto e, noziegumu īpatsvars ir e, ļoti liels kopējā e, noziegumu skaitā. Narkotīdzniecība ir visu organizēto noziegumu grupu ienākumu avots, un, protams, viņi nepārdod tikai vienu veidu narkotikas, viņi maina arī maršrutus un metodes, uh, Tātad katru reizi, kad mēs atrodam veidu, kā apturēt vienu maršrutu, viņi atrod citu. Arī tiek izmantoti legāli transporta veidi, piemēram, kuģi konteineri, avio pārvadājumi. Un e, šajos gadījumos ir ļoti grūti izsekot e, narkotranzītam jo eh, paskatieties, piemēram, cik daudz konteineru ir Rotterdams ostā un kā tos visus kontrolēt. Ir arī eh, korupcija eh, ostās, gan nosūtīšanas, gan saņemšanas ostā, un narkotranzīts ir labi koordinēts un eh, konteineros tad tiek ievietotas eh, narkotikas, eh, un attiecīgi otrā ostā tās tiek saņemtas. Ir arī uh, vairāki tranzīta koridori, ko ir grūtāk pārtvert. Piemēram, kokaīnu vēl joprojām ražo vairāk Dienvidu Amerikā un nosūta uz eh, kuģiem, tātad uz ostām Rietumā Afrikā, pēc tam uz eh, Alhesiras, Spānijā un tālāk. Un arī eh, prakse interneta tirdzniecība ir plaši izplatīta un patērētāji uzskata, ka šis ir drošāks veids jo nav pašam jātiekas ar narkodīleriem, var šo narkotiku pasūtīt tikai tāpat, kā jūs pasūtat, piemēram, pīcu. Arī ir dažādas um, maksājuma metodas, piemēram, maksājuma kartes un virtuālās, uh, virtuālie maksāšanas līdzekļi, kas uh, padara ļoti grūtu uh, māks, izsekošanu maksājumiem cerams, ka tomēr izdosies eh, arī kontrolēt šos maksājumus. Eh, Kokaīns ir otrs izplatītākais narkotika veids pēc eh, marihuānas un kokaīna pārvadāšanu organizē noziedznieki ārpus Eiropas Savienības. Tomēr tagad šie noziedznieki arī ir spējīgi ievest kokaīnu Eiropā. Un e, Kolumbijas policijai gan ir izdevies e, iznīcināt e, Kolumbijas noziedzīgās grupas, bet tagad Meksikas noziedznieki ar vien svarīgāku lomu ieņem kokaīna ražošanā. Mums ir jāstrādā kopā, lai cīnītos pret narkotiku kaitījumu, un um, ne tikai policijai un muitai, bet arī visai pārējai sabiedrībai, arī uh, skolām un politiķiem ir jārāda piemērs jauniešiem, ka uh, narkotikas nav nekas labs, jo uh, nu, mazinot eh, pieprasījumu, eh, arī mazināsies piedāvājums. Es gribētu pateikties eh, Gēca kungam par sadarbību un ceru, ka šis ziņojums būs liederīgs parlamentam. Paldies! Tagad ir laiks diskusijai, tātad Sīpels kundze un pēc tam varbūt arī citi. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man ir neliels jautājums. Uzklausot Eiropolu kolēģi, viņš sacīja, ka tās darbības, ko ir īstenojuši pārkāpēji, ka, tā, ka to ir visvairāk. Un jautājums būtu jāskata kopumā un jāpieliek ir pūliņi, lai varētu apkarot šādas darbības. Antonesko kundze, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties mūsu viesiem kur uzstājās, un es gribētu atsaukties uz vienu no aspektiem, ko Gācakungs pieminēja savā runā, tā saucamās likumīgās narkotikas, jo, jeb legālās, jo tā ir visai bīstama parādība, kas eh, pieņem plašus eh, apjoms Eiropas Savienībā. Šīs parādības nopietnība jau ir pieminēta. Es to par to runāju, piemēram, NV komitejā. Acīm redzami, Eiropas Savienībai ir jādara vairāk attiecībā uz tā saucamo likumisko narkotiku kontroli un izskaušanu. Kāpēc mēs tos tā saucam par likumiskām? Tāpēc, ka tas nav uh, aizliegtas, tās nav aizliegtas, tāpēc, ka tās nav zināmas, jo uh, ātrās uh, tirgus inovācijas un globalizācija padara šo parādību par ļoti grūti kontrolējumu. Kopš 2010. gada komisija ir solījusi uh, ka tā izvērtē šo parādību un nāks klajā ar grozījumiem likumdošanā, kas būtu spēkā Eiropas Savienībā. Lēmums 3, eh, numur 309 2005 eh, paredz visai smagnēju mehānismu lai iekļautu šīs vielas aizliegto vielu sarakstā. Un nosaukšu dažus datus no ziņojuma, ko mēs apspriežam šobrīd. Kopš 97. gada tikai 12 vielas tika izvērtētas no riska viedokļa un tika aizliegts Eiropas Savienībā. Un visi piekritīsim tam, ka Tikai ar Eiropas mēroga reakciju mēs varam cīnīties pret šo parādību. Dalība valstis ir veikušas valsts mēroga pasākumus, bet e, vielu pieejamība internetā padara neiespējamu to kontrolēšanu, un jautājums ir kurā etapā mēs esam ar likumdošanas izvēlēšanu, kad komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu likumdošanas instrumentam, kas mums piedāvātu risinājumu šai problēmai. Paldies! Mrs. Head. Hēdas kundze, arī jūs vēlaties izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties eh, runātājiem un sacīt, ka tik tiešām jākonstatē ievērojama būtiska tendence šajā jomā ņemot vērā to, ka jaunieši patērē narkotikas un alkoholu. Es atbalstu iepriekšējo runātāju sacīto un domāju, ka komisijai būtu jāpārskata direktīva un mums ir jāliek atbildība, uz, uh, uzsvars uz atbildību, jo arī gribu norādīt to, ka Eiropa galvenokārt uh, ražo sintētiskās narkotikas, bet varbūt mēs varētu dzirdēt papildu informāciju eh, par eh, iniciatīvām šajā jomā. Un mums vajadzētu mēģināt pirmkārt saprast, kā novērst šādu sintētisko no narkotiku ražošanu Eiropā. Jā, un tagad es dodu atkal vārdu mūsu viesiem. Gat, uh, eh, Gāca kungs, vai jūs izteiktos, vai Erčīnkungs? pirmais būtu. Uh, Par to, vai dalību valstīs un Eiropolā ir uh, īpašas vienības, kas strādā ar narkotiku tirgu. Uh, šī problēma ir ļoti nopietna un tādām nodaļām būtu jābūt. Pašlaik ir tā, ka organizētā noziedzība Eh, bija eh, arī ir mainījusies, piemēram, agrāk noziedznieki bija eh, specializēti, viņi bija uzlauzēji vai banku laupītāji, bet tagad noziedznieki ne tikai izplata narkotikas, bet arī izdara citus noziegumus, tāpēc arī ir jāapskata visa organizēto noziegumu, noziedznieku darbība. Uh, bet ir vēl joprojām vajadzīgi narkotiku speciālisti, jo um, arī viņi ir svarīgi, lai uh, iepazītos ar šo narkotiku tirgu. Un um, tajā pašā laikā arī ir vispārējās nodaļas cīņā pret organizēto noziedzību, kas izskata naudas plūsmu un uh, atrod vājās vietas organizētās noziedzības darbībā. Es došu vārdu tagad Gēca kungam. Paldies! Abi pārējie jautājumi bija vairāk par eh, legālajām narkotikām un, un ko ar tām darīt. Nu, šie, šie legālie apreibinātāji, nu, viņi nav īsti legāli, jo nu, vārdam legāls ir pozitīva nozīme, un eh, šajā gadījumā eh, tā nav, jo mēs runājam tomēr par eh, narkotikām. Es zinu, ka komisija ļoti cītīgi strādā pie jaunā teksta, varbūt viņi paši varēs paskaidrot, tātad tiks pārstrādāts padoms 2005. gada lēmums, un pašlaik mēs um, strādājam ar šo 2005. gada sistēmu, kas ir diezgan laba, bet tā ir uh, tomēr tai ir savas iespēja robežas, jo, piemēram, pēdējā laikā mēs izvērtējam uh, vairāku tātad 4M un 5T vielu risku, uh, jo šīs vielas ir saistītas ar eh, nāves gadījumiem. Sistēma eh, cīņai pret eh, narkotikām strādā labi, bet nav pietiekami daudz sadarbības ar ekspertiem, patologa anatomiem, un es priecātos, ja komitejā šis jautājums tiktu uh, skatīts. Ko varētu darīt tālāk? Es jau teicu, ka mēs nevaram uh, skatīt katru vielu atsevišķi, jo ir jāredz viss uh, narkobiznes kopumā, un, kā teica mans uh, Eh, kolēģis, mums ir jāskaita narkotīdzniecība kopā ar citām, eh, citiem tirdzniecības veidiem no organizētās noziedzības. Viena valsts var eh, ieviest ļoti stingrus pasākumus, bet tā netiek galā ar problēmu, un mums ir vajadzīga pieeja Eiropas mērogā. Ir Eiropas Savienības kompetence uh, narkotika jautājumā, bet tā ir ļoti ierobežota. Tāpēc varbūt vajadzētu eh, risināt eh, šo jautājumu Eiropas un pasaules mērogā, jo noziedznieki nezina robežas, viņiem nav robežas, bet mums to ir pārāk daudz. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Eh, Tātad es pateik, gribētu pateikties Gēca kungam un Ēteņa kungam par šo e, ziņojumu, ar ko viņi kopīgi iepazīstināja. Tad e, ziņojums par e, Eiropas narkotiku tirgu, kas ir ļoti smags izaicinājums Eiropas pilsoņu drošībai un e, mēs e, Eiropas parlamentā e, skatām šo jautājumu. Tātad tagad pāriesim pie nākamā punkta, kurš arī ir saistīts ar narkotikām, jo te ir izdari, runa par grozījumu izdarīšanu regulā par narkotisko vielu prekursoriem. Uh, un e, referente ir Heitas kundze. Tātad es vēlreiz pasakos, e, gribētu pateikties abiem viesiem e, no narkotiku uzraudzības aģentūras un Europol. Un tagad es došu vārdu Hedas kundzei. Paldies! šis ir tehnisks jautājums. Narkotiku prekursori ir e, vielas, e, ko izlieto rūpnieciskos procesos, e, farmaceitiskos procesos, arī lai lietotu, lai ražotu kosmētiku un citas vielas, bet no šīm vielām var ražot arī narkotikas ir uh, sistēma, kas uh, dod atļaujas narkotisko vielu prekursoru ražošanai, tomēr pēdējā laikā Eiropas Savienība ir kritizēta īpaši uh, par acetāt anhidrīda ražošanu, uh, tātad šo vielu lieto plasmasu un smaržu ražošanā, bet arī mm, no tās var ražot heroīnu, kokaīnu un amfetamīnas. Tā ir viena no galvenajām heroīna izēvielām. Un heroīna ražošana mm, noved pie ļoti daudziem nāves gadījumiem. Jūs tikko dzirdējāt eh, informāciju par uh, narkotiku tirgu eh, Eiropā. Eh, tātad eh, šeit piedalās ļoti daudz noziedzīgu organizāciju. Pašreiz ir situācija jāpievērš uzmanība, tātad komisija ar deleģēto aktu palīdzību nevarēs ātri reaģēt uz notikumiem tirgu. Un arī ir jāuzlabo parlamentāra kontrole un reģistrācija. Eh, šiem pasākumiem būtu jānovērš eh, noziedznieku iespēja iekļūt tirgu. Mēs arī domājam par datu bāzes izveidošanu, lai uzlabotu narkotiku prekursoru ražošanas kontroli. Un es gribētu ieteikt dažas eh, izmaiņas šajā priekšlikumā, runājot par datu aizsardzību un lietošanu. Ir jābūt ierobežotai pieejai eh, šai datu bāzai, kas tiek ieteikta, un es arī gribētu ieteikt apskatīt, eh, kādas izmaiņas notiek pateicoties šai direktīvai, un tad vajadzētu arī eh, apskatīt rezultātus pēc trim gadiem. Vai ir kādi komentāri? Varbūt eh, komisija vēl šeit komentēt. Klaus Berenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēkums. Paldies. Hedas eh, koncē par ziņojumu. Tas eh, tika ļoti ātri sagatavots, un komisija pilnīgi noteikti pievienojas eh, jūsu nodomam garantēt, lai to, lai būtu piemērota personas datu aizsardzība. Daudzi no jūsu grozījumiem attiecās uz šo aspektu. Un es arī vēlos eh, pateikties par jūsu atbalstu priekšlikumam kā tādam. Jūs eh, aprakstījāt eh, nodomu risināt konkrētas problēmas, kādas pagātnē ir notikušas, un kas ir saistītas ar šiem te antihidroīdiem attiecībā uz grozījumiem. Vairums no tiem ir pieņ pieņemami komisijai, tomēr man ir šis tas sakāms par dažiem, kuri ir sarežģītāki. Pirmkārt, ir neliela nekonsekvence starp to, kā tiek ierobežoti, ierobežota piekļuve eh, tātad eh, sestiem datiem, kas ir sastāsts grozījums un 14 grozījumam. Uh, kur ir atsauce uz 8. Um, uh, panta pirmo punktu, mūsuprāt, tur ir labāk, tā būtu labāka iespēja. Un referente ir arī ierosinājusi ierobežot um, ierakstu glabāšanu līdz diviem lai, gadiem. Vēlējos tikai teikt, ka pašreizējā regula uh, jānosaka, ka tie ir jāsaglabā kā minimums trīs gadi, un tas nav realitātē nekādas eh, problēmas eh, radījis. Un tur ir arī sasaiste ar ārējo tirzniecību, eh, narkotiku prekursoriem, kā arī muitas kodeks, jebkurā gadījumā ir jāievēro, ka ir šie trīs gadi kā termiņš, un es domāju, ka ja mēs ievērotu šo trīs gadu termiņu, tad mēs būtu konsekventi arī ar šo pārējo um, ārējās tirniecības regulējumu. Un ir arī neliels eh, punkts attiecībā uz 11. grozījumu. Mēs eh, saprotam, ka deleģētajos aktos vajadzētu konkretizēt eh, personas datu tipus, kādi tiks uh, apstrādāti, un vienīgā nelielā problēma, kas mums ir, ir finansējums following the adoption of delegated acts, tāpēc, ka patiesībā uh, tad uh, kad eh, tiek eh, šī datbāze jau ir pieejama, un līdz ar to varētu būt labāk izmantot formulējumu in accordance with, saskaņā ar. Es varu garantēt, eh, ka šajā pirmajā funkcijā personas dati vispār netiek savākti un apstrādāti. Runa ir tikai par uh, statistiku attiecībā uz Cezaru un uh, sūtījumiem. Un visbeidzot, mēs novērtējam ideju, ka mums vajadzētu pārbaudīt eh, ierosināto grozījumu efektivitāti. Mēs esam ierosinājuši piecu gadu periodu, pēc eh, kura tas tiks, tiktu darīts ir ierosinājums par, eh, š, bija ierosinājums arī par trīs gadiem, tomēr iemesls, kāpēc mēs ierosinām piecus gadus, ir eh, tas, ka pašreizajā regulā ir eh, noteikums veikt pārbaudu pēc trīs gadiem, un visi, kuri bija iesaistīti šajā procesā, teica, ka trīs gadu laiks ir pārāk īsa laiks, lai redzētu reāls rezultātus, un pēc pusotra gada nāktos atsākt uh, Uh, atsākt no jauna uh, konsultācijas, un līdz ar to mēs esam apzināti ierosinājuši uh, veikt pārbaudi pēc pieciem gadiem, lai redzētu, kādas ir, kādi ir rezultāti šiem te grozījumiem. Un tas arī viss, kas man bija sakāms. Paldies, priekšsēkungs! Paldies komisijas pārstāvjiem. Varbūt, ka īrijas prezidentūra ir kas sakāms. Ja ne? Tad ir arī citi komitejas locekļi, kur vēlas izteikties. Pikerkungs, lūdzu. Paldies, man ir daži īsi komentāri no sākuma. Vēlos eh, teikt, ka, manuprāt, šis ir ļoti līdzsvarots ziņojums. Tajā nav nekādu sarežģījumu, tomēr man ir eh, divi komentāri šai sakarā. Pirmkārt, ir atsauce uz eh, to, ko teica komisija. Referentam ir vairāk ierosinājumu. Tur ir eh, ierosinājums nomainīt trīs gadu termiņu ar piec gadu termiņu. Es eh, vēlos uzdot jautājumu, kāpēc? Un vai mēs vienkārši nevarētu pieturēties pie trīs gadu perioda? Es nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu veikt šādas izmaiņas šajā gadījumā. Uh, ka ir šie papildus divi gadi, varbūt jūs varētu paskaidrot tuvāk. Un es eh, vēlētos arī atsaukties eh, uz 14. Eh, grozējumu. Tur ir skaidri noteikts, ka informācija var tikt izmantota tikai regulas uh, izpildus nolūkos un ka uh, Tur nevar būt eh, kāda citu datubāžu izmantošana. Tas ir noteikts regulā. Līdz ar to mums ir šī nodoma definīcija, un šī informācija var tikt izmantota tikai regulas, eh, regulamentotajiem mērķiem. Tas eh, jau te ir implicīti noteikts, līdz ar to es nedomāju, ka mums ir nepieciešams šāds papildus grozījums, jo mums jau ir ļoti skaidra definīcija. Es domāju, ka tie ir man svarīgākie komentāri par šo ziņojumu. Es atbalstu ziņojumu kopumā, tāpēc, ka tas ir ļoti labi strukturēts. Tagad Romēro kungam tiek dots vārds. Paldies. Man ir tikai pāris jautājumi komisijai attiecībā uz grozījumiem. kurus ir iesniedzis referents attiecībā uz Eiropas datu pārauga lomu. Īsti nav šāda jauna pārauga, tāpēc ka un ir ieņemti iekļauta datu aizsardzības pakete. Šeit gribēju uzdot komisijai, kāda loma uh, būtu Eiropas datu aizsardzības uzraugam attiecībā uz šo reģistru jeb uzņēmumu datu bāzi, kas nav Eiropas institūcijas. Es nezinu, kā, kādā veidā man varētu šo, um, šo punktu paskaidrot. Otrais jautājums Eiropola pārstāvim gribēju jautāt tā, kā viņš ir direktors aģentūrai. Uh, aģentūrai, kas cīnās pret smagiem noziegumiem. Šie šie noziegumi nebūtu saistāmi ar esošo ziņojumu, bet gribu zināt, vai aģentūra uzskata eh, eh, par smagiem noziegumiem tos, kas eh, Eh, tos 32 pārkāpumus, kas ir uzskaitīti šeit. Paldies, Romero kundze, neredzu vairāk eh, pieteikušos eh, runai, gribu paskaidrot, ka pēc tam, kad esam uzklausījuši Eiropas narkotika aģentūras pārstāvjus Goca kungu, Ertinga kungu, mēs esam pārgājuši pie nākošā punkta. Eh, un jau narkotika aģentūras pārstāvji, Eiropo pārstāvji ir atstājuši zāli. Eh, katrā ziņā ir iespējams viņiem nosūtīt komitejas formulētos jautājumus rakstveidā, vai šajā gadījumā gaidīt viņu nākošo uzstāšanos mūsu komitejā, bet uh, ja ir šādā veidā uzdots jautājums komisijas pārstāvim Bērentkungam, viņš varētu atbildēt, tai skaitā arī uh, referentei. Paldies! Yeah, thank you, thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, Prasēkungs. No sākuma vēlos ātri reaģēt uz to, ko teica Pekarkungs attiecībā uz 14. grozījumu. Jo patiesībā Es, eh, tas ir kas tās, ko es no sākuma aizmirsu pieminēt. Es eh, saprotu referenta vēlmi, lai būtu ļoti eh, stingri norobežots nodoms, kam tiek izmantot dati, un mēs uzskatām, ka, ja tur būtu lielāka atvērtība nekā ir pašlaik, tas būtu noderīgi, tāpēc, ka dati par cilvēkiem, kur, piemēram, ir iesaistīti um, aizdomīgos darījumos, varētu būt uh, noderīgi, uh, lai izjautu narkotiku tirdzniecības tīklus un st uh, ļoti stingri uh, ierobežojot uh, to visu līdz uh, prekursoriem, mēs varam zaudēt iespēju iegūt noderīgu informāciju par cilvēkiem, kuri ir iesaistīti narkotiku tirzniecības tīklos. Un tad attiecībā uz EPDS uh, lomu tad e, Eiropas datu pāraugā lomu. Romero kundzei jebkurā gadījumā ir taisnība tādā ziņā, ka vairums e, no e, personīgajiem datiem, kas tiek ievākti, tiks ievākti dalībvalstīs. Un pēc tam tās mūsu Eiropas datubāzē ziņos par konkrētām lietām. Tomēr es saprotu, cik saprotu no ziņojuma, ir grozījumi, uh, ierosināti, kas eh, paskaidrotu pienākumus un atbildību, kāda ir eh, nacionālajām datu pāraudzības iestādēm. Un ir arī grozījums, eh, kurš aicina uz ciešāku sadarbību starp viņiem un Eiropas datu pāraugu. Un tas būs tiešām ļoti noderīgi. Mūsu iesaistīšanās EDPS mēs esam jau konsultējušies par šo priekšlikumu un ir izstrādāts atzinums. Tas ir diezgan detalizēts, un es eh, domāju, ka eh, referente daudzus eh, no punktiem ir ņēmusi vērā, iekļaujot grozījumos. Un ir arī grozījums, kurā teica, ka visi delegatie akti, kādus mēs pieņemsim attiecībā uz personas datiem, kādi tie tiks iekļauti Eiropas datubāzēs, Mums eh, būs eh, par tiem jāgūst atzinums no EDPS, un, protams, ka mēs to arī darīsim. Mēs konsultēsimies eh, par šiem projektiem, pirms tie tiek pieņemti, un līdzīgi attiecībā uz brīdinājumu, kas mums ir jāsniedz datu subjektiem par viņu tiesībām un iespējām labot, ja kāda informācija mēs pilnīgi noteikti iesaistīsim EDPS visās fāzēs, kas ir saistītas ar mūsu aktivitātēm par uh, datu bāzi. Paldies! Priekšsēdēs runā bez mikrofona. Hedis Kunds, lūdzu. Paldies! Uh, paldies visiem, kur piedalījās debatēs. Ņemsim vērā teikto. Uzklausīju, ko jūs teicāt. Mēs uh, virzīsimies uz priekšu izstrādājot uh, mūsu priekšlikumu, bija konkrēts jautājums uh, attiecībā uz šo trīs vai piecu gadu nosacījumu datu uzglabāšanai. Eh, tas eh, balstās uz eh, prasību uzglabāt datus divus gadus, un līdz ar to nelikās, ka ir vajadzīgs, lai būtu trīs gadu termiņš datu uzglabāšanai. Attiecībā uz laika grafiku varbūt jūs mums varētu par to, ko vairāk teikt. Man vairāk komentāru nav. Me clear out that the deadline for tabling a termiņš grozījumiem ir ieteikts 28. februārs, nu, protams, šogad līdz 12. tātad līdz pusdiena laikam. Un e, tad pēc grozījuma saņemšanas mēs e, ķērsimies pie tālākā darba. Ir vēl viens komentārs par Eiropolu nākamā noklausīšanas, eh, tātad eh, nākamā Veinraita kunga vizīte tiek eh, plānota martā, un mums būs iespēja viņam uzdot jautājumus par smagiem noziegumiem un Eiropol darbību. Ja tas pašlaik ir viss, tad es ieteiktu, ņemot vērā, ka mēs vienojāmies mainīt darba kārtību un skatīt eh, Makovējas eh, kundzes ziņojumu par konfiskāciju 11. un Makovējas kundze vēl nav šeit, viņa būs 11. Tā tad eh, pārtraukums tagad eh, pusstunda. So, Mrs. McAvey not here. She, no, she's there, but she's, she's, she's here. Mato, Makovis kundze nav klāt. Nē, viņa ir klāt, bet viņas šeit nav. Kur tad viņa ir? Viņa ir, eh, viņa tūlīt būs. Yeah. Dear colleagues, kolēģi, dear colleagues, if you please, those members which are holding a sidebar conference <laughs> at the end of the kolēģi, kuri ir um, sapulcējušies uh, zāles aizmugurē, varētu ieņemt savas vietas, lai mēs uh, ķertos pie darba. Makovejs kundze, mēs sākam skatīt jūsu darba kārtības punktu. Yes. Thank you. We're about to resume. Un mēs um, turpinām darbu, kuru mēs pārtraucām uz dažām minūtēm, un skatīsim devīto darba kārtības punktu. Uh, noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija. Referenti ir kolēģi Makovēja un būs viedokļu apmaiņa. Yes, that... Un diskusija par. Diskusija par grozījumiem tā tika izlemta šorīt. Okay. Let's discuss the compromise amendments and let's hear, for that matter, Un tagad uzklausīsim Makavejas kundzi un pēc tam dosim vārdu kolēģiem. Makavejas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Kā jūs atcerēsieties? Mēs apspriedām grozījumus un vēlos informēt komiteju par to, ka es tikos ar ēnu referentiem un mēs vienojāmies par kompromisu grozījumiem auglīgā un mierīgā atmosfērā. Apmēram trīs stundās mēs izskatījām visus eh, kompromisus. Es saprotu, ka šis ir eh, sarežģīts jautājums, jo atšķirīgi tas tiek regulēts un pat ļoti atšķirīgi, es teiktu, vairākās dalībvalstīs, un nostājas ir atšķirīgas. Bet 90% citi, ar 90% referenti mēs varējām panākt vienošanos. Tā kā bija atšķirīgi grozījumi, kas balstījās iespējams uz dažādām nacionālām likumdošanām, tad es mēģināšu ņemt vērā visus iespējamos un ņemt vērā un apmierināt visas iespējamās intereses. Un es gribētu pateikties ēnu referentiem par viņu atbalstu kompromisu grozījumu sagatavošanā. Un ja ir vajadzība tos apspriest vai atkārtot apspriest, esmu gatava šādai, šādām diskusijām. Es saprotu, ka kolēģi ir, kuri vēlas apspriest šos kompromisu grozījumus ar ēnu referentiem, bet vēlreiz. Sacīšu, ka labprāt uzklausīšu kolēģu viedokli. Paldies, mēs dzirdējam referenti un tagad deputāti, kuri grib izteikties. Mēs varētu sākotnēji uzklausīt Vēberskundzi. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka esmu vienu no tiem, kuru lūdz diskusiju par kompromisu grozījumiem, jo skatot tos, es aptveru, ka vairāki jautājumi pilnīgi nesaskanēja ar maniem priekšstatiem, un arī mēs saņēmām parlamentu juridiskā dienesta izvērtējumu, kas eh, attiecas uz dažiem gan iesaldēšanas, gan konfiskācijas aspektiem un šīs direktīvas juridisko bāzi un to, ko tur var un ko nedrīkst iekļaut. Es zinu, ka referentei bija laba sadarbība ar dažiem ēnu referentiem, ieskaitot Alde ēnu referentu, bet mūsu ēnu referenta viedoklis ir samērā diferents mūsu grupā. Vakar mēs tikāmies un kļuva skaidrs, ka ēnu referentei no mūsu grupas ir visai izolēts viedoklis. Mūsu nodoms nav iznīcināt šo ziņojumu, bet panākt labu ziņojumu, tāpēc mēs apspriežam kompromisa grozījumus un mēģinām ieviest izmaiņas tajās vietās, kuras uzskatām, ka ir nepieņemamas vai eh, juridiski nepieņemamas. Un Citādi rīt varētu būt tikai daži balsojumi par un pārējais pret, tā, tāpat arī ir līdzīga nostāja no zaļo puses un dažiem, dažu tautas partijas biedru puses. Arī da, vairāku sociāla demokrātu viedokļi ir šādi, un tāpēc es gribēju turpināt šīs debates, bet tagad par konkrētiem aspektiem. No juridiskā viedokļa ir būtiski izskatīt mūsu juridiskā dienesta analīzi un saprast, kāpēc šī direktīva balstās uz juridisko pamatu sadarbībai krimināla e, lietās, un es nedomāju, ka šī būtu vieta, kur regulēt civilus aspektus un stiprināt vai ieviest zemākus standartus, eh, kas attiecas uz civiliem procesiem. Eh, to nevar attiecināt uz pamatlīdzekļu iesaldēšanu un konfiscēšanu. No šī viedokļa es gribētu saprast, kāda ir referentes pozīcija, vai viņi steigā grib dabūt visu cauri balsojumā rīt, vai kāpēc tas tā ir, jo es nesaprotu, kāpēc mums ir jāliek tas uz balsojumu rīt. Man šķiet, ka e, šis dosjē ir mierīgi atliekams, lai mēs varētu rast vienošanos starp politiskām grupām. Paldies! Thank you! Paldies, Vēberskundze! Nākošais runātājs eh, De Jongs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies Monikai Makovijai par paveikto darbu. Es eh, atbalstīju lielākā daļa kompromisu grozījumus, izņemot divus. Bet, manuprāt, galvenais jautājums, kas ir jārisina, ir neformālais, um, ja tā drīkstu teikt, juridiskā dienesta atzinums, kur mēs saņēmām. Un, manuprāt, jānorāda, ka krimināla likumdošanā uh, prasības pēc pierādījumiem ir augstāks nekā civilajā likumdošanā, tas būtu sākuma punkts, bet atšķirība, lai mēs rastu pierādījumam par Eh, pierādījumam, kāda apsūdze, vainas apsūdzēšanā ir atšķirīgi no tā, ko mēs redzam šeit. Taču mēs nerunājam par noziegumu, bet par konfiskāciju un pierādījumiem, kas ir jāuzrāda attiecībā uz to, ka konfiscētais īpašums ir saistāms tieši vai netieši ar noziegumu. Un šajā sakarā es domāju, ka Monikas Makovejas eh, izveidotie kompromisi ar ēnu referentiem vēl varētu palikt kā ir, bet Renātei Vēberei varu piekrist, ka mums tas ir jāapspriež rūpīgi šie jautājumi un arī uh, E, tāds ir manas grupas viedoklis, ka mums vajadzētu pietiekami ilgi pārdomāt šos jautājumus, un es šaubos, ka šī rīt diskusija mums dos pietiekoši daudz laika, lai varētu pie, gana dziļi izskatīt juridiskā dienesta argumentus, un tāpēc gribētu aicināt sekot Renātei Vēberei. E, iz, ilgākā laikā tos izskatīt. Tāpat arī neesmu pārliecināts, ka juridiskā dienesta atzinumi varētu ietekmēt kompromisu, taču es gribētu e, padziļināt šo jautājumu apspriest ar juridisko dienestu. Vēl divi atlikušie jautājumi attiecas uz trešo kompromisu, ko var konfiscēt. Es sagatavoju tekstu, manuprāt, eh, līdzsvarotu, kurš izslēdz no konfiskācijas eh, dzīvošanai nepieciešamās lietas un ir iespēja sagatavot eh, pilnu izsmeļošu sārakstu. Es pieturos šeit pie pats sava teksta un nevaru atbalstīt trešo kompromisu. Tāpat arī nevaru atbalstīt desmito kompromisu, jo tas lielā mērā visām dalībvalstīm pārēdz to, ka ja izmanto eh, konfiscētie līdzekļi, Eh, noteiktiem mērķiem. Es domāju, tas ir ārpus eh, mūsu mērķa. Mums ir jāparedz šī konfiskācijas kārtība, bet tas, ko valsts dara ar šiem līdzekļiem, jau ir valsts darīšana. Un es saprotu, ka tas nāca lielā mērā no Itālijas piemēra. Es piekrītu Renātei Vēberei, bet arī Gribu Aldei sacīt, ka pirmajā diskusijā šeit komisiju līmenī es jau konstatēju, ka Alde pārstāvis pieminēja vairākus jautājumus, kas neizklausījās pēc Alde viedokļa, un uh, ēnu referentiem un referentam eh, būtu bijis labāk, ja Alde vienoti būtu darbojušies no paša sākuma jau un nevis tikai beigās. Paldies, Sipa kundze. Dank, ich... Paldies, priekšsēkungs. Varu runāt uh, savas uh, grupas vārdā, vēlos skaidri norādīt uz to, ka, manuprāt, būtu ļoti grūti eh, šodien vai rītdien balsot eh, par šo projektu. Ir vairākas eh, lietas kompromisā, kompromisa grozījumos, kuras, manuprāt, ir problemātiskas. Es domāju, ka mums ir problēma, jo mēs šeit saliekam kopā krimināltiesības un civiltiesības, un es domāju, ka mums šī lieta būtu ļoti rūpīgi jāizpēta. Šis tā jautājums eh, par kompetentajām iestādēm arī vajadzētu, jāpār, vajadzētu, vajadzētu pārbaudīt. Kā arī e, ir jānoskaidro, cik intensīvā ir jābūt izmeklēšanai, kādiem jābūt pierādījumiem, pirms var e, uzsākt rīcību, un tas arī attiecās uz desmito kompromisu. Manuprāt, problēma ir tāda, ka šie uzņēmumi, kas konfiscē naudu, no tā var vēlāk gūt labumu, jo sevišķi, ja e, tur e, nav e, nekādas rīcības no prokuratūras puses. Un es domāju, ka, ja mums šonadēļ par to ir jau šonadēļ jāatbalstas, to nevarētu darīt. Fasakungs, lūdzu. Paldies. Es jau esmu teicis, ka man ir diezgan liels problēmas ar dažām no detaļām, kas ir šajā ziņojumā. Tās nav tikai politiskas problēmas, bet uh, arī tur ir juridiskas, nopietnas juridiskas problēmas, un tāpēc uh, es vēlos uzsvērt šo, konkrēt šo punktu. Man šobrīd Tad attiecībā uz e, īpašuma konfiskāciju. Tur ir diezgan liels risks mūsu juridiskajai sistēmā, jo sevišķi attiecībā uz um, nevainības prezumciju, īpašumtiesībām, kā arī uz uh, prasību, lai vienmēr būtu pierādījumi. Ja mēs uh, tur virzīsimies uz priekšu šādā veidā, tad uh, mēs nonāksim ļoti sarežģītā situācijā. Un mēs nevaram ieņemt šādu pozīciju. Un es eh, redzu, ka manas bažas arī šajā zālē tiek atbalstītas. Un, ja es arī skatos no juridisko dienestu eh, atzinumiem, manuprāt, eh, paustās bažas iespējams, ja mēs dzirdēsim arī no citām pusēm šādas bāžas, ne tikai manējās, tad mums būs šī problēma jārisina. Mēs nevaram vienkārši balsot uh, par dažiem punktiem. Piemēram, devītais kompromisa punkts, kompromisa grozījums. Tātad, uh, lai uh, pamatotu juridisko izcēlesmi, ir izmaiņas pierādījumos, un tur nebūs nepieciešami uh, rezultāti, kādi parasti tiek izmantoti. Līdz ar to es uzskatu, ka šeit mums ir vajadzīgs vēl apdomāt, vai mēs vēlamies konfiscēt uh, īpašumu. Mēs nevaram vienkārši uh, izmest uh, to, kas uh, mums uh, jau ir. Atbrīvoties no juridiskajām uh, procedūrām, tas vienkārši nav iespējams. Līdz ar to mums ir zināms robežas saistībā ar tiesiskumu, un mums ir jāpieturās pie šiem punktiem. Uh, Iespējams, mums arī nāksies grozīt šos kompromisus. Līdz ar to es domāju, ka mums tas ir jādara, lai garantētu, ka mēs, kā Eiropas parlaments, ka mēs nenonākam uh, smieklīgā pozīcijā. Mums nevajadzētu pieņemt kaut ko tādu, kas praktiski nevar tikt eh, juridiski uh, piemērots. Lūdzu, konsults. Paldies. Es varu pievienoties tiem, kuri uzskata, ka nav iespējams rītdien balsot. Tāpēc, ka joprojām pastāv tik daudz ievērojams problēmas šajā tekstā. Es, protams, neesmu bijusi ēnu referents, tomēr es eh, esmu satraukusies eh, par vienu konkrētu jautājumu. To pieminēja mūsu juridiskais eh, padomnieks Kajālas kungs. Un, eh, vadoties pēc tā, es iesniedzu vairākus grozījumus, eh, jo sevišķi 94. grozījums bija svarīgs. Un manas bažas ir tādas, ka es neredzu tur atsauc uz Makavejas kundzes punktu 82. 83. Eh, punkts, eh, tur ir eh, krimināla tiesība pamats, un cik es saprotu, līdz ar to nav iespējams ieviest pasākumus, kuri saistās ar civilu, um, civilām procedūrām ar direktīvas palīdzību. Tomēr dažas valstis, dažas dalībvalstis, tu skaitā arī apvienotā karaliste, jau izmanto pasākumus uh, civiltiesībās, kas tātad eh, pieļauj īpašumu konfiskāciju, kā jau norādīja Makavai kundze. Tas ir saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Varu pievienoties tam, ko teica Kajolis eh, kungs eh, savā epastā pirms dažām dienām. Ideja ir tāda, ka dalībvalstīm, kurām šobrīd ir cilvēktiesību konfiskācijas sistēmas, ka viņas var paturēt šīs sistēmas. Tomēr tas būtu ārpus šīs direktīvas eh, aptvēruma. Makovejs kundzes formulējums, eh, ka šī direktīva neskar procedūras, kādas dalībvalsts var izmantot, lai konfiskā, konfiscētu eh, īpašumu, es saprotu, ka tas ievieš šādu juridisku palāko zonu. Tur nav skaidri norādīts. Vajadzētu skaidri norādīt. vismām, vismaz divām dalību valstīm, ka ir jau civila tiesības. Un tās var turpināties. Nav nepieciešamas eh, papildus uh, tiesības, kas ir veids krimināla likumā. Līdz ar to šīs jau pastāvšās cilvēktiesības var eksistēt. Tās nevajadzētu no jauna ieviest ar šīs direktīvas palīdzību. Cik es saprotu, šis nošķīrums ir ļoti būtisks. Nē, esmu droša. Tātad neiedzināšos. Nē, esmu arī droši saprotu citu eh, Kajolas eh, kunga uh, argumentu, tad, kad eh, civilā konfiskācija pastāv, tad eh, nosacījumi, kas eh, tai tiek piemēroti, tad šai ehm, tad noteikumiem vajadzētu būt tikpat stingriem, un tas ir konflikts ar to, ko es ierosinu. To, kā šī direktīva nevar ieviest civilās uh, tiesības, mēs varam teikt, ka jau pasaušās civiltiesības var uh, turpināt uh, tikt izpildītas. Tomēr es uh, nesaprotu, kā šī direktīva var ietekmēt jau pastāvošas civiltiesības. Man vajadzētu gūt tam apstiprinājumu, pirms mēs balsojam. Un tās ir manas bažas attiecībā uz Makavējas kundzes ierosinājumu, ka tur tiek uh, ieviests. Tad vairs nav juridiskas skaidrības eh, par šīs direktīvas aptvērumu. Cik es saprotu, tas ir jāierobežo līdz krimināla tiesībām. Paldies, Latvijas kundze. Gerhapa kungs, lūdzu. Paldies. Es domāju, es uh, pilnībā varu piekrist uh, iepriekšējiem komentāriem, tāpēc, ka tur ir atsauces uz juridiskām sistēmām. Un Eiropā ir uh, dažādas juridiskās sistēmas, un tā visām ir uh, dažāda pieeja uh, aktīvu konfiskācijai, un tas viss izrietē no kriminālās darbības, kur šīs aktīvas var glabāt. Un man nedaudz, nedaudz satrauc tas, ka šī problēma netiks atrisināta, tāpēc, ka nevar panākt konsensu, ja ir skaidrs, ka Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīgas juridiskās sistēmas. Uh, tiešām vairākās juridiskās eh, eh, sistēmas, un šeit es tiešām atbalstu Makvejas kundzes centienus mūs virzīt uz priekšu, tomēr ir vairākas Eiropas Savienības eh, valstis, kuras risina aktīvu konfiskācijas jautājumus ar civilu procesu palīdzību. Un es domāju, ka neviens no mums nevēlētos, lai šis te uh, preces ar kriminālu izcēlesmi, tās paliktu eh, noziedznieku eh, rokās vai arī eh, tādu cilvēku rokās, kas ir saistīti ar kriminālām aktivitātēm. Lielbritānijā mēs esam jau pārbaudījuši šo jautājumu saistībā ar cilvēku tiesībām, un šis jautājums par to, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības, man mm, neliekas pārliecinošs arguments. Protams, tā ir, ka ir vairākas valstis, kuras ir skaidri norādījušas ka nav iespējams konfiscēt aktīvus, ja vien nav kāds skaidrs lēmums par kādu individu. Un tas nozīmē, ka cilvēku runā no šādas perspektīvas, viņi runā bazoties uz savu pieredzi, un, protams, ka viņiem iespējams ir pamatojums. Galvenā lieta, ko vēlos teikt, ir tas, ka mums ir jāgarantē uh, pietiekami liela uh, iespējas rīcības brīvība, lai garantētu to, ka eh, valstis, eh, kuras izmanto civils sistēmu, viņas to varēs turpināt darīt. Protams, ka dažās valstīs arī tiek piekombināta klāt kriminālā sistēma. Tomēr ir skaidrs, ka mēs varam joprojām savā starpā uh, konfiscēt aktīvus no kriminālās aktivitātes, un tas ir pats galvenais. Līdz ar to es lielā mērā to atbalstu. Es atbalstu to, ko Latvārds uh, kundze pat kā teica. Mēs nevaram uh, vienkārši aizvērt durvis, uh, tas būtu ārkārtīgi sarežģīti, ja šī um, direktīva virzīties uz priekšu. Šādā mm, nepareiz paredzētā veidā. Paldies, tagad Maķiekundzei vārds. Maķie kundze, jums vārds. Merci, monsieur. Paldies priekšsēdētāji. Klausoties kolēģis, es saprotu, ka varbūt teksts nav pietiekami apspriests mūsu pašu vidū un rezultātā. Tas kas ir mūsu priekšā, nav apspriests pietiekami, un mūsu priekšā ir vairākas problēmas, un kolēģiem ir grūtības gan ar pamatiesību eh, hārtu, ar atsevišķu dalību valstu konstitūcijām, ar juridiskām problēmām un tā tālāk. Un es nezinu, loģiski it kā būtu jābalso rīt, bet es nezinu, vai pašreizējā situācijā tas ir iespējams juridisks atzinums par kompromisa grozi eh, priekšlikumiem nav visai apmierinošs un pat, ja lēmums ir jāpieņem mums, tik tiešām es nezinu, vai nevajadzētu atlist, eh, atlikt balsojumu Monika. Es tik tiešām domāju, ka vajadzētu mums vēl uh, Eh, rīkot eh, sanāksmes savā vidū, jo, manuprāt, šodien tas eh, teksts vēl gatavs nav. Paldies! Turpina priekšsēdētājs Makovejs kundze vārds jums. Mēs dzirdējam komentārus. Porcelīno vispirms. Paldies! Es negribēju jūs pārtraukt, bet. Sicuramente di un argomento gribu atgādināt visiem, ka mēs runājam par ļoti svarīgu, delikātu dosjē, jo šeit ir runa par e, iesaldēšanu, konfiskāciju ievērojamām e, Eh, mantas apjomam. Skaitļi mums nav, statistikas nav skaidras, bet varētu būt runa par miljardiem eiro, un šeit ir runa par smagiem pārkāpumiem, kuri skār ikvienu Eiropas Savienības Eh, pilsoni. Šeit eh, var būt runa par seksuālu eksploatāciju, pedopornogrāfiju, cilvēku tirzniecību. Eh, vārdus sakot, šis um, dosie ir ļoti delikāts, ļoti jūtīgs un parāda to, ka šis temats ir mobilizējis mūsu uzmanību. Mums ir bijusi iespēja sadarboties ar Makovejas kundzi. Mums ir bijusi iespēja apspriest par un pret un meklēt risinājumus, kuri ņem vērā nostājas dažādās, kādas ir mūsu kolēģiem un kuri ir snieguši savus devumus un atbalstu šim darbam. Manuprāt, kompromisa grozījumi visstrīdīgākie ir tie, kas attiecas uz konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma un uz izmantošanu. Tas parāda, ka, ka par eh, fondiem runāju, eh, par lietas būtību runājot eh, un par cilvēktiesību ievērošanu vēlos atgādināt, ka Strasbūras tiesa jau pauda labvēlīgu atzinumu dažādos gadījumos, ko var paredzēt pat, ja nav procesa, paredz iespēju īpaši bīstamām personām iesaldēt īpašumus. Strasbūras tiesa nav pieņēmusi negatīvus atzinumus netiek uzskatīts Strasbūrā, ka būtu pamatiesība pārkāpums. Bet man ir eh, savāds eh, iespējas, es izsakos personiski, jo esmu ANU referente sociāldemokrātu grupā Bet es varēšu ar gru, savu grupu tikties tikai pulksten trijos, un tāpēc tagad izsakos personiski. Un gribētu pasvītrot dažus elementus. De Jonga kungs runāja par pamat, um, eh, jeb būtiskām uh, mantām un runā par noziedznieku, kurš ir iegūs šo mantu nelikumīgā veidā. Noziedznieks, kurš šo mantu ir ieguvis atņemot to kādam citam, un tad, kad mēs runājam par pamat vajadzībām, runājot par kādu, kas ir e, izdarījis ļoti smagus noziegumus, e, tad jā, domā pirmkārt par tām personām, e, kuras ir cietušas. Es runāju šeit par individuāliem upuriem, bet par sabiedrību, kas ir organizētās noziedzības upuris. Un par upuri jāuzskata sabiedrība kopumā un ir jādomā par sabiedrības aizsargāšanu, upura aizsargāšanu, citiem vārdiem sakot, par to mēs esam jau runājuši, ir pamattiesības, cilvēku pamattiesība, kas nav pārkāpjamas, bet tad, kad mēs runājam par pamattiesībām, tad ir jāņem vērā šo tiesību kopums taiskaitā. Pamattiesības personām, kas tiek turētas aizdomās par pārkāpumu, protams, ir žēl rūpīgi jāsako tam, ko mēs eh, sagatavojam, uzrakstam, bet arī jābūt uzmanīgiem attiecībā pret to vēstījumu, ko mēs sagatavojam un nosūtam sabiedriskajai domai, kuras acīs mēs esam sašķelti, runājot par ļoti svarīgu dosjē, un tāpēc iespējas sabiedrības acīs var palikt negatīvs. Tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā kādi būtu visreālākie risinājumi. Ir e, jātuvina viedokļi, taču šeit nav runa par galīgo balsojumu. Balsojums komitejā ir viens etaps procedūrā, un pēc tam būs galīgais balsojums. Es domāju, ka ja mēs atliksim vēlreiz šo balsojumu, tad tas atstās negatīvu iespolemiku, kas notiek parlamentā šajā ļoti jūtīgajā dosjē. Es tagad neieslīgšu detaļās, es gribētu iepriekš konsultēties ar savu grupu, bet gribēju jums darīt zinām savu vispārīgo viedokli un runāt ar jums par šiem procedūras jautājumiem. Tāpat arī gribu sacīt, ka ir uzmanīgi jāizturas pret to vēstījumu, ko dzirdēs sabiedrība. Nedrīkst atstāt viedokli, ka parlaments būtu sašķelts, mūsu viedoklim ir jābūt skaidram, mēs vēlamies garantēt sabiedrības aizsardzību, sabiedrības tiesības un iespējas vajāt noziedzniekus, it īpaši, ja ir, ja, ja runa par smagiem noteikumiem. Very, very indeed, I, I es eh, saprotu, iepriekšējie runātāji, kad viņi runāja par cīņu pret noziedzību un arī noziedznieku kategorijām, bet lūdzu paskatieties uz devīto kompromisa grozījumu. Tur eh, nav nekas minēts par noziedzīgām darbībām. Eh, tur ir runa par to, ka ja persona nevar uh, Eh, pierādīt eh, līdzekļu eh, legalitāti. Tur nebija, tur nav runas par noziegumiem. Un manā valstī ir tādi likumi, un tie tiek traktēti ļoti patvaļīgi. Vai mums vajag šo problēmu Eiropas līmenī? Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsādātāji! par juridisko pamatu. Es gribētu komentēt um, no jurista viedokļa, tātad es uh, uzvarēju uh, lietu pirms divām nedēļām Eiropas uh, tiesā. Nu, man ir tāds darbs pārstāvēt intereses Eiropas e, tiesā un konfiskācijas attiecas uz 83. pantu, neatkarīgi no tā, vai konfiskācija ir sots vai pasākums. Tātad e, Eiropas cilvēktiesība tiesa arī atzīst eh, šādu eh, skaidrojumu. Un gadījumos, eh, ja ir noziegums, tad arī konfiskācija tiek lietota. Mēs grozījumos runājam par organizēto noziedzību un terorismu. Tik, tikai tādā kontekstā mēs skatām konfiskāciju. Jā, šeit ir krimināla procesa pasākums, un jā, tāds raksturs atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un lūdzu pārbaudiet savus ēpastus, jo jūs saņemat Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus. Tātad mēs šeit runājam par konfiskāciju, kuras pamatā nav notiesāšana. arī, ja e, šī e, lieta tiek skatīta civil tiesā, tās nav daļa no civil procesa, jo visos gadījumos ir runa par e, noziegumiem, tātad krimināla rakstura darbībām. Es nekomentēšu tādus eh, teikumus, kā kāpēc mēs steidzamies. Eh, lēmums par balsošanu bija kopīgs. Eh, ir lēmts balsot rīt, un es, nu, mani pārsteidz tas, ka vakar sāka pienākt ēpastī, aicinot uz diskusiju par kompromisa grozījumiem. Tātad mums ir šī diskusija. Uh, bet es gribētu labāku koordināciju. Tātad, ja es apspriežos ar ēnu referentiem un mēs pienā, pieņemam eh, vienošanos par kompromisu grozījumiem, tad es gaidu, ka vismaz vairākums grupas eh, piedalīsies. Eh, mēs arī ar EPP grupu apspriedīsim uh, Eh, pēcpusdienā šo jautājumu, jo arī ne visiem ir vienprātība, bet eh, mums ir uzdevums eh, noskaidrot, vai ir vairākuma atbalsts. Tātad mēs nesteidzamies ar balsošanu, un tika panākta vienošanās tomēr es eh, piekrītu, eh, lai varētu būt tālākas eh, diskusijas un paskaidrojumi tiem, kam ir vajadzīgs. Tad varbūt cilvēkiem ir vajadzīgs vairāk laika. Lūdzu, pārlasiet šos Eiropas tiesas lēmumus, kur ir runa par konfiskāciju kā uh, daļu no krimināla procesa un eh, arī pārliecināties, eh, ka šī praksa atbilst Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai. Mēs tātad saprotam, ka jūs gribētu, lai komiteja lēmja atlikt šo pasākumu, jo tas tika paredzēts uz rītdienu bija 21. februārī domāts, tagad balsojums tiek atlikts. Un vai jūs piekrītat atlikt šo balsojumu, vai kādam ir iebildumi? Yes, yes, I see, I see, I see that the EPP has agreed. Tātad EPP piekrīt un liberāļi arī piekrīt. Uh, zaļie Vai jūs piekrītat? Mēs piekrītam un es gribētu vispirms lūgt uh, referentei, uh, ka būtu jāsaņem juridiskā dienesta atzinums. Uh, ja referente piekrīt, ka tas tiek darīts. Ehm, sono, posso essere d'accordo sul rinvio. Farò piekrist. Balsojuma atlikšanai, bet nevajadzētu bezgalīgi visu atlikt tikai, tikai ņemot vērā manu iepriekšējo stāstu. Next... Mēs atliekam uz eh, nevis bezgalīgi, bet līdz parastajai kārtējai uh, sanāksmei eh, martā. Tā tad ne ilgāk par mēnesi. Eh, Makovei kundze, vai jums ir komentāri? Es eh, piekrīstu šādam risinājumam, ja mērķis ir Eh, saņemt norādījumus no juridiskā dienesta par tiem jautājumiem, kas ir minēti, bet ja šeit ir vienkārši vairāk laika diskusijām, nu ir tādas eh, juridiskās sistēmas, kas eh, nav tik vienkārši atrisināmas un tīri diskusijas pēc nevajadzētu atlikt. Mēs eh, dzirdējām par to, ka būtu vajadzīgs juridiskā dienesta atzinums, bet ir eh, vienošanās par to, ka eh, tad balsojums tiktu atlikts uz martu, bet galīgais lēmums ir jūsu ziņā Makovei kundze. tātad martā un par juridisko pamatu. Es jau šodien teicu iepriekš, un es atkārtoju, ka es kā jurista redzu šo juridisko pamatojumu. Es nosūtīju jums Eiropas tiesas eh, spriedumus, tātad eh, man šis jautājums ir skaidrs. Um, Tātad es eh, redzu, kā ir oficiāls sekretariāta e-pasts eh, izsūtīts. Bet eh, man šis jautājums ir skaidrs, un es to varu vēlreiz izskaidrot un tikties ar koreferentiem. Juridiskais dienests vienmēr ir bijis klāt mūsu sanāksmēs Es gribētu arī lūgt sekretariātam eh, rīkot eh, sanāksmi ar eh, ēnu, tikšanos ar ēnu referentiem pēc katru viņu lēmuma. Jā, tā tad mēs saprotam, tā tad atlikt balsojumu uz martu, bet jums nav vajadzīgs skaidrojums no juridiskā dienesta, jums ir skaidrs šis jautājums, vai kādi komentāri vēl Latforda kundze? Es piekrīstu atlikt, bet es domāju, ka mums ir vajadzīgs juridiskā dienesta atzinums, jo um, uh, man Eh, Mākavei kundzes eh, jūri grozījumi liek šaubīties, vai viņi ir sapratusi šīs juridiskā, šos juridiskā dienesta padomus. Eh, protams, ir arī padomus juridiskais dienests, kā mūsu juridiskais, ar ko var arī mūsu juridiskais dienests sazināties. Uh, un būtu eh, svarīgi noskaidrot, vai šie abi juridiskie dienesti ir vienās domās, jo šis jautājums ir par eh, Eiropas Savienības likumdošanu ir ļoti svarīgs, un eh, šī norma parādīsies arī citos pasākumos, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šeit viss būtu pareizi, un es pašlaik neapšaubu eh, Makavējas kundzes eh, ziņojumu eh, kompetenci, bet es vēl šaubos par to, ko viņa sāka. Tātad mēs redzam, ka dalībnieku un grupas prasa juridiskā dienesta atzinumu. Tavares kungs un De Jonga kungs vēl. Es gribēju izmantot eh, iespēju ieteikt, ka varbūt koordinatoriem vajadzētu šo apspriest. Dejongungs, oficiāls juridisks atzinums ir būtisks, jo uh, ir jāizbeidz šīs uh, bezgalīgās juridiskās debates. Uh, un tāpēc pēc iespējas ātrāk ir jāsaņem juristu atzinums. Tātad noskaidrosim, vai mēs piekrītam, ka ir vajadzīgs šāds uh, atzinums uh, grupas, vai visas piekrīt. Uh, tā tad uh, būs atzinums un tad balsojums martā Makavei kundze uh, kā es teicu, es kā jurists zinu šo jautājumu, un man eh, ir eh, interpretācija, ja citiem ir vajadzīgs juridiskā dienesta atzinums, mēs to apspriedīsim, bet juridiskais dienests neaizstāja referentus. Un es arī nosūtīju viņiem cilvēktiesību tiesas eh, spriedumus. Tātad šo punktu mēs esam pabeiguši, bet ir vēl viens eh, jautājums eh, tai pašai referentei. Yeah, yes. Uh, of, of now, now, now we have another point concerning the same rapporteur, Mrs. McAvey. Šoreiz ir iespēja noklausīties eh, Korkorena kungu. Eh, tātad eh, viņš eh, pārzina īrijas aktīvu atgriešanas sistēmu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tātad Jūģins Korkorens vadu konfiskāciju aģentūru īrijā un es priecājos šeit Eh, piedalīties šajā sanāksmē un pārstāvēt aģentūru. Eh, īrijai ir labi izstrādāti juridiskie mehānismi, eh, lai atgūtu nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Tā tad ir šeit gan kriminālā sistēma, gan arī sistēma, kuras pamatā nav notiesājuši spriedumi. Un Es jums gribētu paskaidrot, eh, kā šis birojs strādā un uz kāda pamata, un pēc tam mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kas var rāsties par biroju un tā darbībām. 90. gados bija tāda situācija, kad noziedznieki eh, ir jā. Ja, rīkojās tādā veidā, ka parastais krimināla kodeks viņus nevarēja apturēt, un organizētie noziedznieki tieši nepiedalījās noziegumos, un līdz ar to viņu mm, aktīvi nebija konfiscējami. Viņi strādāja ļoti eh, slēpeni, un lai šiem noziedzniekiem atņemtu viņu noziegumu augļus, eh, tika ieviesta jauna sistēma. Īrija ieviesa kriminālu eh, konfiskācijas rīkojums eh, pret tiem, kas ir iesaistīti narkotiku kontrabandā. Un šeit bija vairāki noteikumi, un tika izveidots eh, spēcīgs mehānisms. Eh, tomēr pēc gada eh, vajadzēja ieviest vēl apņēmīgākas pasākumus pret narkotiku tīrdzniecību. Un pēc tam, kad tika nogalināts žurnālists un policists, kas atradās darbā, Un tātad 1996. gadā tika pieņemts eh, lēmums par eh, aktīvu atgūšanas eh, biroja izveidošanu, un šie divi lēmumi ir pamatā aktīvu atgūšanai, kas nav saistīta ar notiesājušiem spriedumiem. No tā laika ir, panākt, ir sasniegti lieli panākumi, pret eh, lielākajām organizētās noziedzības grupām, un arī pati eh, likumdošana ir eh, pārskatīta. Tātad daži izaicinājumi, ar kādiem mums ir izdevies satikt, kādus mums nācās piedzīvot. Tātad 1996. gadā tika izveidota uh, aktīvu atgūšanas sistēmu, kuras pamatā nav notiesājošs spriedums, un e, tika izveidota neatkarīga aģentūra, kas pārzināja aktīvu atgūšanu, un šī aģentūra atbildēja par e, noziedzīgo līdzekļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju. E, tāpat arī tā pārzināja nodokļu kodeksu. Un šī aģentūra ieviesā īpašus e, noteikumus e, par e, konfidenciālas informācijas lietošanu. Birojas cīņā ar noziedzīgo līdzekļu legalizāciju nodarbina cilvēkus gan no policijas, gan arī muitas un nodokļu administrācijas, gan arī sociālās aizsardzības bīroja. Un vislielākais šīs aģentūras spēks ir spēja apmainīties ar informāciju ar citām iestādēm un attiecīgi rīkoties. Un eh, šādā veidā var izvairīties no birokrātijas, kas ir eh, raksturīga vairumam valdības iestāžu. Eh, ir paredzēta kārtība, kā mm, izpaust informāciju, kā to lietot pašā birojā un kā to izpaust policijai un citām iestādēm, lai panāktu likumā noteiktos uzdevumus. Uh, Un arī biroja darbinieki sadarbojas ar juristiem un grāmatvežiem. Un um, šāda uh, sadarbība veicina uh, arī dažādu aģentūru kontaktus. Un uh, arī priekšrocība ir tā, ka aģentūrā ir pašai savi juristi un eksperti. Aģentūra ir neatkarīga iestāde, neatkarīga valsts iestāde, un eh, pēc likuma aģentūras vadītājiem ir jābūt no policijas, un pats birojs eh, atbild policijas eh, vadībai. Un vēl birojam ir jāiesniedz gada pārskati par savu darbību eh, tieslietu ministram, tātad birojas iesniedz policijas komisāram šo dokumentu un tad eh, komisārs nodot tālāk tieslietu ministram un tad dokuments tiek skatīts parlamentā. Eh, birojam visi ienākumi tiek eh, no šī biroja darbības, visi atgūtie līdzekļi tiek eh, nu, nodot valsts kasei. Biroja uzdevums ir lietot visus juridiskos eh, mehānismus cīņai ar smagiem noziegumiem. Un pamatā tiek lietots 1996. gada krimināla procesa likums Tomēr ir iespēja lietot arī krimināla kodeksu, nodokļu kodeksu un sociālās labklājības kodeksu. Nodokļu likums ir bijis īpaši efektīvs, pateicoties tam, ka um, likums tiek papildināts. Um, ir iespējas aplikt ar nodokļiem šo organizēto noziedznieku ienākumus un pirms biroja izveidošanas nodokļu inspektori e, negribēja vajāt noziedzniekus, jo baidījās par e, savu drošību. E, tomēr pēc biroja izveidošanas nodokļu inspektoriem drošība ir uzlabojusies. Piemēram, ir anonimitātes noteikumi civilajiem darbiniekiem un arī eh, dažiem biroju darbiniekiem. Tāpat arī sociālās drošības eh, darbinieki eh, iesaistās cīņā pret sociālās labklājības sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Krimināla procesa likums arī lieto eh, civil procesa elementus. Tātad, ja birojs var eh, pierādīt tiesai, ka īpašums ir eh, noziedzīgi radies, tad tiesa var nolēmt arestēt, uzlikt arestu šim īpašumam uz trim nedēļām, tātad 21 dienu, un pa to laiku birojas eh, sagatavo eh, noklausīšanos, kur tiek lēmts par tālāku eh, ārestu. Un īstermiņa iesaldēšanas rīkojums tad turpina palikt spēkā līdz tam brīdim, kad tiesa ir noklausījusies lietu. Un, ja e, tiesa nolēmj, kā ir e, šāda noziedzīga darbība notikusi, tad notiek aktīva iesaldēšana uz septiņiem gadiem. Un, ja e, persona var pierādīt, ka līdzekļi nav iegūti noziedzīgi, tad šo rīkojumu var atcelt. Un eh, šis eh, noteikums attiecas tikai uz eh, lieliem mm, īpašumiem. Un policija un nodokļu inspektori arī pārliecinās, vai īpašums nav iegūts noziedzīgi pati pašiem eh, likumiem ir ļoti labi izstrādāts kontrols mehānisms, lai novērstu netaisnību. Eh, ir juridiskās eh, palīdzības mehānisms cilvēkiem, kas nevar uzņemties procesa izmaksas. Un visas biroja darbības tiek uzraudzītas, tātad biroja uzrauga tiesa, uh, un uh, arī atbildētājam ir tiesības pārsūdzēt biroja lēmumus. Tiesa nepieņem lēmumus par iesaldēšanu, ja nav pierādījumu, kā līdzekļi ir iegūti noziedzīgi. Un uh, šajā septiņu gadu laikā tad lieta tiek uh, izskatīta un īpašums tiek nodots valsts kāsai. Um, ir uh, notikušas diskusijas uh, par šo likumu un um, arī ir bijušas diskusijas par uh, cilvēku tiesībām, un gandrīz visi šie argumenti tika uzklausīti īrijas augstākajā tiesā, un daži um, um, dažus gadījumus uh, tika uh, lēmts, ka uh, šeit uh, ir problēmas ar konstitūciju, jo krimināla process uh, tiek nosaukts citā vārdā un ka šeit ir pārkāpta prezumcija par nevainīgumu un eh, arī tiesības uz eh, zvērināto tiesu. Eh, tātad tiesa nolēma, ka šiem iesaldēšanas pasākumiem ir krimināli, ir civiltiesisks raksturs, un tā tad netiek lēmts par cilvēku ārestu vai aizturēšanu. Tāpat arī nebija noteikuma, kas paredz ieslodzījumu eh, cilvēkiem, eh, kas eh, nesamaksā sodu. Tātad šeit nav runas par kriminālu procesu. Un tiesa secināja, ka šī noziedzīgo līdzekļu atgūšana nav sots, un tātad šeit nav jālieto uh, kriminālu procesu. Vēl eh, šis likums tika apstrīdēts tādā veidā, ka eh, ir apgriezt otrādi parastā pierādījumu eh, nasta. Un tiesa šeit lēma, ka lēmums tiek pieņemts tikai tad, kad tiesa ir lēmusi, ka šis īpašums ir vai nu tieši vai netieši iegūts noziedzīgā ceļā. Tāpat arī ir eh, šeit eh, liecinieku eh, prātināšanas mehānisms un tiek pārbaudīts, vai šie īpašumi tiešām ir nelikumīgi iegūti. Un eh, beidzot ir runa par uh, to, ka cilvēku nedrīkst piespiest apsūdzēt pašam sevi, bet uh, tiesa nolēma, ka uh, šis mehānisms neliek cilvēkam liecināt pašam pret sevi. Un eh, tā tad ir atzīts, ka valstī ir eh, likumīgas intereses atgūt eh, nelikumīgos līdzekļus, un tiesības uz privātu īpašumu nevar būt tik, nevar aizsargāt noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Un krimināla process nodrošina, ka netiek, nenotiek patvaļīgas konfiskācijas, eh, bet eh, notiek vienkārši līdzekļu eh, iesaldēšana gadījumos, ja īpašums ir iegūts noziedzīgi. Divi piemēri, kā birojs atgūst noziedzīgi iegūtos līdzekļus Tad divi piemēri no nesenas eh, pagātnes. Eh, salīdzinoši mazas lietas. Eh, birojs sāka izmeklēšanu sadarbībā ar Brītu varas iestādēm 2010. gadā un divu gadu laikā. Tad, tad, sadarbības mērķis bija um, vērsties pret naudas atmazgātājiem apvienotajā karalistē, eh, kas eh, pirka īpašumus apvienotās karalistes jurisdikcijā. Un arī īrijas jurisdikcijā notika izmeklēšana uh, sadarbojās abu valstu ieņēmumu dienesti kopā ar policiju un uh, noziedzīgo līdzekļu legalizācijas novēršanas birojas piedalījās. Un tātad 100 tūkstoši eiro bija ieguldīti divos uh, īpašumos. Un um, Tālāk šis uh, noziedznieks piedāvāja arī starta kapitālu īpašuma attīstības uzņēmumam, un uh, tā kā 21. gadsimta sākumā īpašuma tirgus īrijā strauji pieauga, tad arī šis uh, uzņēmums deva lielu peļņu un peļņu notika darījumi ar īpašumiem, tātad spekulācijas salīdzinoši īsā laikā, lai izmantotu situāciju tirgu. Un eh, šie noziedznieki saņem apmēram vairāk nekā 5 miljonus aizdevumos. Noziedznieks lietoja eh, citu uh, Eh, cilvēku identitāti, lai viņš izvairītos no apsūdzībām. Un eh, arī viņš eh, lietoja aizdevumus savā darbībā un ieguva lielu peļņu no īpašuma tirgus. Un tad līdzekļi tika pārskaitīti uz bankas kontiem izmeklēšanas eh, beigās birojs atguva 2,7 miljonus no bankas kontiem, ieskaitot arī 500 tūkstošus no vērtspapīriem, eh, kas eh, piederējušai personai īrijā un arī apvienotajā karalistē šis noziedznieks tika notiesāts ar brīvības atņemšanu. Eh, tika atgūti gandrīz 3 eh, miljoni šajā operācijā. Otra operācija notika Īrijā, tātad viens eh, valsts robežās, un notika pagājušajā gadā. Vai es varētu jums atgādināt, ka uh, rīta sanāksmi līdz pusvieniem, tātad lūdzu, vai jūs varētu uh, Uh, izdarīt kopsavilkumu, jo vēl kāds uh, deputāts vēlas izteikties. Tātad secinājums ir tāds, ka noziedzīgi iegūto līdzekļu atgūšana, kas nesaistās ar notiesājušu spriedumu, ir atzīta par konstitucionālu un atzī, atbilstošu cilvēktiesību konvencijai. Šis mehānisms ir ļoti svarīgs cīņā pret eh, noziedzību īrijas jurisdikcijā. Un paldies par iespēju eh, uzstāties šeit. Un es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, ja eh, deputātiem tāda būs. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Vēl ir vēl viens punkts kas ir jāizskatā līdz 12.30, tāpēc lūdzu ļoti īsi tiksim ar to galā Zīpelskundz. Paldies eh, priekšsēdētājiem. E, eh, Jūsu izklāsts mani nepārliecināja. Ja tik tiešām ir pier, eh, pierādījumi, kā persona ir uzkrājusi pārkāpumu rezultātā mantu, tad, tad es neizprotu šo pierādījumu pavēršanu pretējā virsienā. Tas ir it kā mani notiesātu, uh, Uh, atzītu mani par vainīgu, un es varētu vēl aizstāvēties pēc tam. Un, uh, tāpat es nesaprotu, no kurienes nāk šie pierādījumi, vai ir kādas aizdomas sākotnēji, kas izskaidro, kāpēc ir izmeklēšana, vai arī. Varas struktūras, varas iestādes uh, vienojas par to, ka ir um, vai ir kādi uh, kādas aizdomas. Vai, ja ir kāds um, likuma pārkāpums, tad ir, protams, jārīkojas, lai šī persona neveiktu citus likuma pārkāpumus. Bet eh, es neesmu pārliecināta par to, ka šī procedūra vai šī metode būtu pareiza. Paldies! Nākošais runātājs mans jautājums ir cieši saistīts E, jūs sacījāt, ka augstākā tiesa testēja šo gadījumu, vai nevajadzētu būt krimināla procesa garantijām, un atbilde bija nē, nav nepieciešams, ka tā var būt civila procedūra, vai es arī kaut ko nesapratu, varbūt, e, varbūt es kaut ko nebūšu sapratusi. Tiesa sacījusi, ka kā es saprotu no likuma, ka tas var tikt skatīts civilā kārtībā, bet vai tiesa noteica kādas minimālos standartus eh, šim konkrētajam procesam? Paldies, Latvordas kundze, divas minūtes lūdzu. Vēlējos tikai teikt, ka es ļoti lielā mērā novērtēju šo prezentāciju. Es domāju, ka uh, apvienotā karalistē ļoti līdzīga sistēma. Protams, ka tas ir atkarīgs no tā, ka ir ļoti jāuzticās uh, tiesām. Un ir svarīgas arī garantijas, eh, kādas īstenībā no tiesas. Un tādām vajadzētu arī būt Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un tas ir arī pamatojums, lai ļautu rīkoties, vadoties pēc eh, civil tiesībām, un tad ir arī eh, izvēle. Vai nu jūs ļaujiet eh, cilvēkiem vienkārši iet, tāpēc, ka nav iespējams iegūt apsūdzību, vai arī jūs ļoti uzmanīgā veidā īstenojat pasākumus ar visām iespējamajām garantijām, kāds ir zināms lai tomēr tiktu galā ar šo izaicinājumu. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu nodrošināt to, lai eh, mums būtu šāda uzticība visām mūsu nacionālajām juridiskajām sistēmām. Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam risināt šo milzīgo problēmu. Un šīm milzīgajiem, šīm milzīgajiem tiesas procesiem. bet mums jebkurā gadījumā jārīkos ļoti uzmanīgi. Un ir jāizmanto arī Strasbūras tiesa un augstākās tiesas. Un tas mums arī ļoti labi tika paskaidrots, ka šādā situācijā, vismaz man tā liek, ka šādos gadījumos var gūt uzticību šādiem pasākumiem. Svarīgi ir, ko var īstenot ar direktīvas uh, palīdzību. Tā ir cita problēma attiecībā uz Eiropas Savienības uh, juridiskajām pilnvarām. Tomēr šo te atgūšanas uh, procedūru aptvērums uh, tika ļoti labi demonstrēts šorīt no rīta, pateicoties uh, šiem te rūpīgiem paskaidrojumiem. Nākamais runātājs. Arī man ir jautājums par juridisko pamatu atgūšanai Vācijā. Mums ir ļoti strikts nodalījums starp eh, kriminālu procesu un civilu procesu, un tāpēc man ir jautājums. Es runāju par sistēmas pārnešanu. vai šādu ierīces sistēmu būtu iespējams eh, pārnest uz citurienu. Mēs eh, īsti nesaprotam šīs eh, pamat idejas, varbūt būtu iespējams iznot kriminālu tiesības. Ir skaidrs, ka ir nepieciešama kaut kāda, kaut kāds sots, kāds ir juridiskais pamats, kas mums ļauj teikt, ka nevainības prezumcija tiek piemērot šajā gadījumā, tāpēc, ka mums ir tāda sajūta, ka jūs esat uh, eh, iegūši šos eh, aktīvus ar kriminālas eh, rīcības palīdzību. Es īsti nesaprotu, kur tur ir loģika. Es varu saprast, kā var radīt šādu juridisko pamatu. Un kā, kā varētu risināt šādus uh, jautājumus? Kaut kā, kungs, uh, lūdzu, izskaties, izskaties īsi, ja mums vēl ir viens darba kārtības punkts. Paldies! Uh, Es eh, pilnīgi noteikti cenīšos eh, īsti atbildēt visiem uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, lietas, eh, kuras risina mūsu birojas, tas ir pēc ļoti pamatīgas izmeklēšanas. Tas netiek, šīs lietas netiek skatītas steidzīgi. Un viss tiek ļoti rūpīgi apsvērts un uh, Eh, jebkura eh, lieta tiek uzsākta pēc ļoti eh, pamatīgas izmeklēšanas, un krimināla likums pieprasa to, lai tiesa būtu apmierināta, un šis te. Un tad attiecībā uz civilo procesu, tas ir izmaiņas attiecībā uz pierādījumiem, kas tiek piemērotas varbūt noderēs, eh, lai saprastu tas, ka tad, ja ir ehm, tad, kāda ehm, lieta pret eh, īpašumu, tā nav lieta pret kādu individu. Ideja nav eh, apstrīdēt kāda individa īpašumtiesības, tas ir tieši pret īpašumu. Un tiesai, tiesai ir jāapmierina tas, ka tad lieta risinās tieši ar īpašumu. Paldies, tas tiešām bija īsi. Un šis eh, dokuments arī attiecās eh, uz konfiskāciju, kā jau teica Makavejs kundze, kā arī attiecībā uz eh, situāciju sarunās par Eurodak pārstāvoto versiju. Pēdējās 5 minūtes, varbūt nedaudz vairāk, mēs veltīsim eh, šim eh, dokumentam. Lūdzu, Makamais kungs, jums ir dots vārds. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Otrais tri trilogs par Eirodaku notiks 7. februārī. Un padomu un parlaments nāca klāt ar saviem viedokļiem. Un eh, problēma jautājumi bija datu marķēšana 8. pants, tāpat izmantošana likumdošana eh, nostiprināšanas mērķiem 20. Eh, pants, tāpat 21. pants datu subjektu tiesības uz informēšanu 29. pants, apsvērums numur 26, tālāk apsvērums par piekļuvi e, likumu ieviešanai. Marking of data. Par datu marķēšanu. Mēs ieteicām parlamentam pārformulēt 18. pantu ne eh, patvaru mērķiem, bet nepiešķirts to likuma ieviešanas mērķiem. Tāpat eh, netika pieņemti parlamenta ieteikumi. Šeit mēs atsaucamies uz tām personām, kuras saņēma Eh, kuras saņem starptautisko aizsardzību. Pēc tam komisija piedāvā iespējumu kompromisu, lai piešķirtu marķēt datumus, eh, datus eh, likumieviešanas mērķiem, un pēc tam mēs vienojāmies, ka būs tehniskā līmeņa tikšanās un tikšanās ar ēnu referentiem. Pēdējā tikšanās notika pirms dažām dienām. Tādējādi sarunas turpinās. Un es vairāk nevaru izstāstīt neko. Es negribu izstāstīt pārāk daudz. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ja mēs esam visu izskatījuši, tad mēs tiekamies tagad pēc pusdienlaika pulksten trijos. Paldies!